Mes chers collègues, nous allons commencer le... Dargie kolēģi, uzsāksim darbu. Mes chers collègues, la commission Kolēģi, šodien transporta komiteja rīko uh, atklātu uzklausīšanu. Uh, par šādu jautājumu - Brexit eh, ietekme uz aviācijas nozari. Šīs uzklausīšanas nolūks ir uzklausīt augsta līmeņa pārstāvju viedoklī, tātad lidostu, līdzsabiedrību, eh, avio eh, būvas uzņēmumu pārstāvju viedokli par Brexit ietekmi. Jautājums ir šāds. Kā nozares struktūras saredz tuvākās nākotnes attīstības tendences, eh, ņemot vērā šī brīža eh, neskaidro situāciju, kādi ir riski, kādas ir eh, potenciālās iespējas Eiropas aviācijas nozarei tās kopumā. Un, protams, mēs esam interesēti, lai mūsu uzņēmumi būtu veselīgi, konkurētspējīgi, taču lai tajā pat laikā neciestu arī uh, mūsu sabiedrības sociālā saliedētība, netiktu zaudētas darba vietas, lai netiktu apdraudēta darba spēka, preču un pakalpojumu brīva kustība Eiropā. Tieši tāpēc mēs vēlamies tikties ar jums, cienījamie eksperti, Tāpēc arī jūs es, esam uzaicinājuši uz šo sarunu, lai runātu pēc būtības uh, Eh, par eh, neko neslēpjot, eh, atklājot savas bāžas, arī savu neziņu. Brexit tas ir tāds notikums, kas, kas Eiropas Savienības vēsturē līdz šim nav mūs piemeklējis. Tas ir neparasts un neatkārtojams, esam unikālā situācijā. Un tieši tāpēc arī šāda saruna, pirmā no četrām lielām tādām uzklausīšanām, kurā pievērsīsimies eh, Brexit ietekmei, pievērsīsimies eh, tam, kā Brexits ietekmēs pašu apvienoto karalisti, kā tas ietekmēs eh, jūras transportu, tā arī sauszemes transportu, ieskaitot autopārvadājumus un dzelzceļu transportu. Un ikvienā šai sarunā aicināsim piedalīties un savu viedokli paust nozares profesionāļus un Eh, lūk, eh, tāda bija izaisa pozīcija, kas, kas vadīja mūs eh, lemjot par šādu sarunu sarīkošanu. Šīs dienas saruna notiks tādās divās daļās. Vispirmām kārtām uzklausīsim trīs lielu uzņēmumu vadītājus. Hitrovas lidostas vadītāju, Šarla de Gola lidostas vadītāju, kā arī Dublinas lidostas vadītāju. Katra no šīm lidostām ir savā unikālā situācijā, eh, un katra no tām saskars ar eh, specifiskiem īpašiem izaicinājumiem šajā situācijā, kā arī eh, vairāku līdzsabiedrību pārstāvis Lufthansa Group, Ryanair, American Airlines un TUI. Airbus pārstāvi uzklausīsim, un katrs, katram no mūsu viesiem uh, tiks dot iespēja izteikties, eh, kam sekos iespēja eh, jums, dārgie klātsošie, uzdot jautājumus un paust savus komentārus. Eh, tātad vispirmām kārtām uzklausīsim lidostu pārstāvis, tad būs sekos jautājumu un atbilžu sesija, un tad pāriesim pie līdzsabiedrību pārstāvjiem. Pamat princips mūsu šīs dienas sarunā katram no mūsu uzaicinātajiem Eh, viesiem liekama aiz auss eh, izteikties īsi, kavēties eh, pie galvenā, proti Brexit ietekmes uz, uz, uz jūsu uh, vadīto uzņēmumu, uz jūsu vadīto struktūru. Kāda tad varētu būt šī ietekme? Līdz ar to, cienījamie klātesošie, darbie viesi, cienījamie deputāti, uh, sāksim šo sarunu. Mīļi, jūs sveicu! Paldies eh, par to, ka esat šeit sapulcējušies, esat gatavi būt kopā ar mums, runāties. Mūsu šeit ir daudz, mm, tāpēc mm, aicinu cienījamos eh, eh, klātesošos ievērot runāšanas laiku. 5 līdz 7 minūtes, ne vairāk, un lūkšu kolēģus eh, ar chronometru sakot uh, izteikumu ilgumam. Tāpēc bez liekas kavēšanās došu vārdu Kājakungam. Jūs esat. Hītrovas uh, eh, lidostas uh, vadītājs. Jā, paldies eh, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Eh, Džons Hollands Kejs ir mans vārds, esmu eh, Hidravas lidostas valdes priekšsēdētājs, vadītājs. Mūsu lidosta mm, nodrošina lidojumus uz, tātad pārstāv arī asociāciju ACI Europe, Eiropas lidostu asociāciju, tātad. Un mm, mūsu lidosta apkalpo mm, vislielāko eh, tātad eh, pasažieru skaitu salīdzinot ar citām eh, Eiropas Savienības lidostām. Mūsu lidosta ir mājvieta vairākām Eiropas vadošajām lidostām, apkalpo neskaitāms Eiropas un pasaules aviolīnijas, nodrošinot lidojumus apmēram 77, 77 miljoniem pasažieru. Tie ir pasažieri, kas ierodas apvienotajā karalistē tranzītā, ierodas Eh, tātad eh, apvienotajā karalistē, lai dzīvotu, mācītos un strādātu. Un eh, daudzi no mūsu uzturētajiem maršrutiem ir iespējami tikai tāpēc, ka ir, ir tranzīta plūsmas, ka mm, Lielbritānija ir, Eiropas, ir bijusi Eiropas Savienības valsts un, un, un līdz ar to ir ievērojams ceļojuma galamērķis. Eh, un mēs esam arī viena no lielākajām Eiropas eh, kravas pārvadājumu ostām, nodrošinot izniecības saites eh, ar Eiropas visstraujāk augošajiem attīstības centriem. Atrabojīgas preces parasti tiek pārvadātas pa gaisu. Tā kā, piemēram, padomājiet par tādiem produktiem kā farmaceitiskie preparāti, donoru, ziedotie cilvēku orgāni, uh, Eh, citas šādas ārkārtīgi nozīmīgas preces. Aviācija līdz ar to nav, kura katra tautsēmniecības nozare, tā ir kā katalizators eh, tautsēmniecībai kopumā, tā ļauj eh, sīkam jaunu uzņēmumu Tallinā attīstīties, tā ļauj poļu lauksaimniekiem pārdot savus ražojumus klientiem, tautiešiem, apvienotajā karalistē Uh, Britu pilsoņiem savukārt uh, dod iespēju uzturēties savās brīvdienu mājās uh, Spānijā, baudīt Spānijas kultūru, gūt iedegumu beidzot. Un kopējais, kopējā gaisa telpa ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, ļaujot samazināt gaisa ceļojumu izmaksas simtiem miljoniem cilvēku Eiropas un pasaules eh, iedzīvotāju atvērt tādus maršrutus, kas nebūtu iedomājami eh, pirms eh, vispār šāda vienotā aviācijas tirgus izveides. Ar to Eiropas Savienība var gluži pamatoti lepoties. Tas ir liels ieguvums Britu pilsoņiem, tas ir liels, milzīgs ieguvums Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, nu, domājot par to, ko iesāk Brexita situācijā, mm, pa, izskan dažādi viedokļi, Eh, vai mm, cīnīties par īpašu vienošanos eh, tieši aviācijas jomā vai nē. Mums eh, teica, ka visprātīgāk būtu atgriezties pie status quo, kāds tas bija 73. gadā. Pirms sabruka Berlīnas mūris, pirms tirgu ienāca zemo cenu līdzsabiedrības kad uh, ierindas pilsonim uh, pat sapņos nerādījās tik viegla piekļuve uh, citām Eiropas lielvalstīm un, un tautsēmniecībām, kā tas ir šodien saruks uh, turisma ceļojumu skaits, uh, cietīs uh, turisma infrastruktūra citās valstīs. Tas šāds scenārijs sola tikai un vienīgi nepatikšanas. Tā būs pamatīga izgāšanās visām sarunās iesaistītajām pusēm, ja netiks panākta īpaša vienošanās par aviācijas nozari. Un sekas tiks izjustas momentā. Politiķu pieļautās kļūmes un neizdarība uh, Uh, momentā trāpīs uh, mūsu ierindas pilsoņiem. Brexit vai ne Brexit ir jāpanāk šī īpašā vienošanās, jo ir noslēgti līgumi par preču piegādēm jau tuvākos gadus uz priekšu, un uh, pilsoņi pēr, ir jau iegādājušies savas uh, avio biļetes gaidāmajiem ceļojumiem un braucieniem. Līdzsabiedrības uh, ir pieņēmušas darbā darbiniekus, uh, Eh, cilvēki paļaujas, kā, kā šie, šie līgumi, šīs vienošanās tiks turētas godā. Cietīs ne tikai turisma nozare, cietīs universitātes, eh, cietīs uh, augstas intelektuālās ietilpības uzņēmumi. To ir iespējams novērst, ja aviācija, aviācija tiktu atrunāta īpašā nolīgumā, īpašā norunā, cik tālu tas iespējams raugoties nākotnē, mums ir maksimāli jānosargā uh, tirgu apusēja pieejamība Eiropas Savienības un apvienotās karalistas starpā. Mēs nepārprotami vēlos, lai uh, apvienotā karaliste paliktu tik neatņēmama un tik cieši iesaistīta Eiropas vienotā gaisa pārvadājuma tirgus daļa, cik tālu vien tas iespējams. Mums, mūsu prioritāte ir jābūt mūsu pilsoņu, mūsu uzņēmēju interesēm, nodrošinot viņiem uh, gaisa pārvadājumus eh, viņiem pašiem, kā pažieriem vai viņu precēm, eh, cik tālu vien tas iespējams. Tāda ir eh, mana nostāja, tāda ir manas pārstāvētās asociācijas nostāja, un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Paldies, Kāja kungs, jūs brīnišķīgi iekļāvāties jums atvēlētajā laikā. Tagad dosim vārdu Dublinas lidostas vadītājam. Vārds jums. Esmu Kevins Talans, esmu Dublinas Korkas lidostas izpildu direktors, arī uh, valdes loceklis īrija. Vai lūdzu varētu nākamo slaidu? Īrija ir atkarīga no gaisa pārvadājumiem ļoti lielā uh, mērā, un uh, 90% tiek eh, visu kraunu vispārējā piegādāts pa gaisu un 78% no tā eh, no apvienotās karalīstes. Un mēs esam ļoti atkarīgi no eh, gaisa sakariem ar apvienoto karalisti. 30% no visiem lidojumiem tiek nodrošināti tieši no apvienotās karalists. Korks lidost atrodas mūsu valsts eh, dienvidos, mēs apkalpojam 20, eh, 13 eh, cit, citas lidostas apvienotajā karalistē. Nākšajā slaidā jūs varat redzēt, ka virkne iekšējo maršrutu ir pieauguši par diezgan um, ievērojamiem lielumiem uh, un tikpat eh, ir pieaudzis arī pasažieru skaits eh, pēc eh, liberalizācijas. Un tas ir devis milzīgu labumu īrijai. Nākošais slaids. Un lielus iegūmus jūs redzat mūsu tīk, galmērķu tīklu. 36 maršruti kopā bija, bet tagad tas ir pieaudzis līdz simtiem. Un izstājoties, Lielbritānija, protams, ir radījusi mums lielas problēmas. Un īri ir tā, kas visvairāk tiks ietekmēta, jo 39% visas satiksmes plūsmas ir uz un no Lielbritānijas, kamēr, piemēram, apvienotajā karalistē vai Francijai tie ir 6-7%. Tā kā, lūk, šis sadalījums ir ļoti, ļoti nevienmērīgs, un īrija potenciāli cietīs visvairāk. Ja jūs palūkojaties šeit mm, uz reģionālajām lidostām Eiropā, tās visvairāk uh, ir uh, tās, kas tiek apdraudētas no šīs, tā teikt, aizas malas situācijas. Uh, Un tieši tur, kur gaisa pārvadājumi ir vissvarīgākie, tieši šīs lidos atrodas vissmagākajā situācijā. Pēdējos 25 gados šeit ir vērojama ļoti cieša saistība starp eh, apvienotās karalists IKP tendencēm un pārvadājumiem un o, ceļojumiem pa gaisu. Un e, pirms mēs e, singla skaits, e, skaits problēmas esam analizējuši, prognozes jau ir negatīvas. 42% turisti pie mums ierodas no apvienotās karalistes. Tīr, turisms mums ir ļoti svarīga uh, nozare. Katrs desmitais ir strādā šajā rūpniecībā. Uh, Un uh, ar to tas vien neaprobežojas. Mēs esam atkarīgi no turistiem, kas iebrauc, tāpēc, protams, mūs tas ietekmēs ļoti negatīvi. Uh, un mēs, protams, konkurējam ar citām uh, apvienotās karalistes teritorijām, kā Skotija, Vels un tā tālāk un 75 līdz 80% mūsu satiksmes ir saistītas ar atpūtas braucienu, tā kā tas tiešām ļoti negatīvi ietekmēs tieši šo uh, plūsmu. Nu, daži saka, tas viss nekad nenotiks, bet es gribu teikt, ka tā acīm redzot ir tikai raizparka redzamā uh, daļa. 6% uh, Dublinas lidostas satiksmes uh, Mm, kamēr transatlantiskie pārdājumi 24, Eiropas 6 un citas starptautiskie pārdājumi 5%. Bet faktiski jau tagad mēs esam novērojuši zinām samazinājumu visās šajās, visos šajos pārlidojumos. Galvenās darbības, galvenais izaicinājums ir saglabāt savienojumību ar ASV un tāpēc mēs ļoti aktīvi vēlamies uh, uzturēt sakarus ar pārējām Eiropas Savienības daļām pēc Brexita, un tas varbūt uh, būs saistīts ar uh, jaunas infrastruktūras izbūvu, piemēram, Dublinā, un svarīgi, lai Single Skies uh, vienoto debesu uh, projekts uh, turpinātos. Uh, Mēs tiešām ļoti uztraucamies eh, par to, kas notiks 19. gads gal galā nav tik tālu. Un eh, gal galā arī pasažieriem ir jāzina, par ko viņi var pārdot, eh, ko viņi var iegādāties. Brīva pārvietošanās joprojām ir ļoti svarīga, kopēji vienota ceļojuma telpa arī tas ir svarīgi. Mums ir jāsaglabā arī bezvīzu režīms ar apvienoto karalisti un uh, nevajadzētu arī apvienotās karalists rīcībai būt tādai, kas negatīvi varētu ietekmēt mūs ceturklāt. Sadarbība drošības jautājumos un kopēja standārti ir svarīgi, jo mums nevajag, lai mums būtu dažādas, dažādi rakstur nolīgumi ar dažādām valstīm. Un visbeidzot, ES re, aģentūru relokāciju uz īriju, tas, protams, būtu ļoti labi, īpaši zāļu aģentūra, eh, vai arī fakts, eh, ka eh, bezmuitas tirniecība atjauno, varētu atjaunoties mūsu lidostās, kas būtu pozitīvais moments. Nu, faktiski mēs esam tā Eiropas valsts, kas tiks ietekmēta visvairāk, un tāpēc ir jāricina šīs problēmas pēc iespējas ātrāk. Merci beaucoup, monsieur Tolan. Liels paldies, un tagad es gribētu dot vārdu Goldenēl kungam, kurš pārstāv Šarla de Gaulle lidostu Parīzē. Jums vārds. Paldies, dāmas un kungi, labu pēcpusdienu! priekšsēdētāja ļoti skaisti pateica, ko viņa vēlas dzirdēt, nu tad es arī centīšos tā darīt, nu, runāt par lietu. Šāda Gola lidosta ir um, ACI locekle, un vēlos izmantot šo dažu minūšu laiku, uh, lai paziņotu, ka ņemot vērā pieredzi, kāda mums ir bijusi līdz šim ar 25 gadiem, kas pavadīti uh, eh, vienotajā Eiropas tirgū, eh, un nedaudz atkāpjoties atpakaļ, nu, varbūt nedaudz par vēsturi, pateicoties uh, kopējiem tirgum. Eiropa ir pavirzījusies uz priekšu, uh, piedzīvoja, nu, tādā. Um, netik dramatiskā veidā eh, kā citās pasaules daļā. Pateicoties mūsu nolīgumiem, Eiropai eh, atšķirībā no Amerikas ir bijusi, tiesi, bijusi iespēja izmantot eh, priekšrocības, ko dod pakāpeniski plānveida attīstība vienotā tirgu ar vienotu gaisa telpu. Mūsu progress ir bijis pakāpenisks un mums ir bijusi tā. Uh, laimi to baudīt, un kopējais tirgus galu galā ir uh, eh, radījis situāciju, kad mēs esam varējuši pozitīvi ietekmēt mūsu tautsēmniecības, runājot par uh, transporta nozāri. Un Šārda Gola lidosta pat par sevi ir labs piemērs. Tā šobrīd ir tāda lidosta, uh, kurā Air France un KLM uh, radušas māju vietu Tās, tā ir viņu bāzes lidosta, un tas pateicoties um, attīstībai Eiropā, un arī EasyJet ir viens no mūsu svarīgākajiem eh, klientiem. Un līdzīgi kā citas eh, avio kompānijas, eh, arī tās ir guvušas labumu no kopējā tirgus. Un pastoties, kas noticis pēdējos piecos gados, tad uh, Eiropas kopējais tirgus ir uh, veidojis alianses, uh, gan starp aviokompānijām, gan starp lidostām, attīstot tādu aviotransporta sistēmu, kas nāk par labu mūsu pasažieriem. Eh, tos jau tika minēts, jo tieši gaisa transports paver pasauli eh, mūsu pilsoņiem, un no otras puses un arī otrādi. Eh, un no otras puses eh, Eiropiešiem ir bijusi iespēja baudīt tādus gaisa pārvadājumus, kam ir ļoti konkurētspējīgas cenas. Tā kā no vienas puses uh, mēs esam atvēruši sev pasaulē, no otras puses atvēruši pasauli Eiropiešiem. Un ņemot vērā Eiropiešu gaumi ceļošanas jomā, nu, tie ir faktori, ko nedrīkst neņemt vērā. Tad, kad mēs runājām par sarunu procesu, nu, tam vajadzētu būt visu prātos. 30% visu pasažieru šāda gola lidostu izmanto kā tranzīta lidostu lai pārsēstos citā lidmašīnā. 30% ir eiropiešu uh, bet pārējie eh, pārsēž starptautiskiem savieno, starpkontinentāliem savienojumiem. Nu, ko mēs esam panākuši līdz šim? Eh, Parī, tātad eh, Francijā ir reģionālās lidostas, kas arī ir attīstījušās pateicoties kopējiem tirgumu un vairāki savienojumi, uh, Uh, tur ir izveidoti, uh, un tos ir izveidojušas ārvalstu avio kompānijas. Līdz ar to uh, provinču lidostas uh, ir iegūšas startautiskus savienojumus ar citām valstīm. Tas ir labi. Tas labi ietekmē šīs provinces un tur strādājušos un dzīvojošos uh, kā arī uzlabojas to situāciju, kas mm, no tā ir atkarīgi ekonomiski, piemēram, turismu sektors. Un tad, kad mēs runājam, piemēram, par loģistiku, par kravu pārvadājumiem, tad arī viss šīs aktivitātes ir attīstījušās pateicoties kopējiem tirgumu. Nu, ja mēs salīdzinām, cik tālu mēs esam attīstījušies, nu, tad Brexit sakarā es gribu teikt, kā mēs visi kopā esam izveidojuši to, kas mums Eiropā šodien ir. Un šobrīd pastāv tāda liela nestabilitāte runājot par sarunām un to rezultātu. Un mums īsti nepatīk šīs tendences, jo ir jābūt skaidriem nosacījumiem, ir e, tiem ir jābūt tādiem, kas izturēs laiku pārbaudi, un, protams, kā tad, kad mēs runājam par lidostām, par ACI, tad mēs aicinām tos, kas piedalīsies un risinās šīs sarežģītās sarunas, lai tiktu noteikti ļoti skaidri un nepie, nepārprotami nosacījumi, cik ātri vien iespējams, jo operatoriem, lidostām, aviokompānijām, viņiem visiem ir jā Viņam nepieciešams pietiekami daudz laika, lai varētu pielāgoties jaunai situācijai. Un, eh, jo faktiski, lai pielāgotos eh, jaunam regulējumam, ir nepieciešams vismaz gads. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos jums par eh, šīm ievadu uzrunām. Tūlīt pat arī dosim vārdu mūsu grupas koordinatoram uz ierobežotu laiku, jām norāda. Jā, tik tiešām, Andi Kampa kungs, arī jūsu runas laiks ir ierobežots. Jūsu rīcībā būs trīs minūtes, lai uzdotu jautājumus. Un tad pēc tam vēl kādam tiks dot iespēju izteikties. Jā, paldies priekšsēdētāji. lai arī drusku nedaladiešu valodas skanētu zālē priekšsēdētāja pārtrauc runātāju. Priekšsēdētāja uh, atopas, ka ir jāatgādina, ka tulkojums tiek dzirdams austiņās. Man liekas gods runāt uh, Halandas vārdā. Un, uh, jā, un uh, mans pirmais jautājums arī ir eh, domāts jums, eh, Talandu kungs. Kāda ir eh, jūsu attieksme pret nākotni un Eiropas akī? Mums ir daudzi likumi Eiropā, kas attiecas arī tieši uz Hitrovs lidostu, un ko jūs no, no tā visa gribat uh, saglabāt, Holanda kungs? Vai jūs gribat selektīvi no tā visu kaut ko izvēlēties, vai kāda būs jūsu attieksme pret to? Tad man ir jautājums abiem kungiem, gan Holanda kungam, gan Tolanda kungam. Jā, ļoti grūti tiešām atšķirt eh, šos vārdus. Mans eh, jautājums jātiec uz EASA. EASA arī ir savi noteikumi, kas ir spēkā attiecībā uz lidostām. Kā jūs eh, to nākotnē iedomājaties? Vai Britu lidostas jūsuprāt arī EASA noteikumus izpildīs? Varbūt jūs varētu uh, kaut ko īsumā pateikt par akī, par Eiropas Savienības eh, likumu kopumu. Un tāda gribētu vēl teikt sekojušu priekšētātājs kundze. Blakus politiskajam Brexitam ir arī praktiskais Brexits, kam jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk sasniegumu tiktu saglabāti uh, nebūtu negatavos nekādam jaunam kāram, bet mums vajadzētu jebkurā gadījumā saglabāt liberālo uh, aviokampāņu tirgu. Vanda Kampa kungs, paldies jums uh, sociālistu grupas vārdā. Kurš izteiksies? Liberācka kungs, vārds jums. Es atkal runāšu poļu valodā, es atbalstīšu Vimu. Jā, es, protams, esmu ļoti iespaidots. Es tagad dzirdēju, ka jūs slavējat Eiropas Savienību. Ilgi neesmu kaut ko tādu dzirdējis, tik pozitīvu noskaņu par Eiropas Savienības sasniegumiem. Otra lieta, gribu teikt sekojošo. Patiešām esmu ļoti pozitīvi pārsteigts, ņemot vērā to, kas tiek prognozēts, cik negatīvi ietekmi būs Brexitam. Um, gribētu jautāt Hitrau um, direktīvam, vai jūs balsojat par vai pret Brexitu? Tas ir kaut kas tāds ļoti būtisks, ko mēs šeit dzirdējam, ko jūs teicāt, bet Lielbritānijā es faktiski neko neesmu dzirdējis par B plānu. Pieņemsim, ka būs smagais Brexits. Pieņemsim, ka tas būs ļoti sāpīgs process. Kā gan, ko gan darīs lidostas? Mēs esam izstājušies sekojošo. Ļoti lieli kaitējumi, zaudējumi. Un uh, mums eh, tika teikts, jā, būs vienotās debesis. Bet kā tas precīzi izskatīsies no jūsu puses raugoties? Neko neesmu par to dzirdējis. Būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu pateikt to. Yes, thank you, Chair. Man... Uh, Zīves kungs, jā, Paldies, priekšādātāji. Gribētu teikt, eh, paldies visiem runātājiem. Bija ļoti izcils eh, sākums un gribētu atvainoties. Jā, jālido. Būs uz Latviju un man jānoķer lidmašīna, būs jāiet prom. Un eh, Baņiekungs, un viņam uh, ir attiecībā uz savu mandātu, viņš ir saņēmis mandātu. Uh, plašāku mandātu un uh, ko, ko jūs varat sagaidīt uh, no jūsu lidostu darbības, kā tās rīkosies, tad viss tā turpināsies. Kā mēs zinām, Barņiekungs uh, drusku uh, tikai runā par finanšu jautājumu, par pilsoņu tiesībām, un līdz šim nemaz nebija vēl runa tā īsti par nākotnes attiecībām šajā jomā. Tad otrais punkts. Procedūra paredz, ka parlaments arī sniegs savu piekrišanu šim uh, kopējam uh, gaisa lidojumu tirgumu, un apvienotā karalista līdz šim izpilda visas normas uh, ko, no nu, kopīgā akī. Vai jūs sagaidāt, ka tas tā arī paliks, vai arī tas tā nebūs, un kā jūs, kāda jūs attieksme pret to? Un tālāk par piekļuvi. Uh, par eh, pie lidojuma tāpas, tāpat arī Balkānu eh, valstu tāpa, viņi arī būtu vienotā, vienotās tāpas dalībniece. Kā jūs eh, to vērtējat no Brita, būs kas mainīsies? LD. Jā, paldies. Bilbao kundze, ALDE grupas vadā. Jā, labu pēcpusdienu visiem, paldies. Paldies arī runātājiem. Uzstāšanās bija ļoti interesanta. Gribētu jautāt eh, kaut ko Džeram Holandam. Kāda būs jūsu rīcība šie mēneši, kuros risinās sarunas par Brexitu? Varbūt jūs kaut ko varētu pateikt skaitļos, sekas, konkrētas sekas no šī lēmuma, kādas ir, vai arī otrādi jautājot, varbūt vienkārši visu nogaidīs, jo jūs cerat un jūs kaut kādā gaidāt, uh, kāda būs savu sarunu rezultāti. Mēs labprāt zinātu, uh, kā šie referenti uh, rezultāti jūs ir ietekmējuši, ko jūs sagaidāt, un otrkārt, vai jūs veicat kaut kādus pasākumus, raugoties uz iespējamu izstāšanos, par kuru mēs, mēs nezinām, kā tas izstāties. Un uh, gribētu kaut ko atkārtināt, ka mums šeit ir jābūt arī godīgiem. Mēs uh, balsojām par vispārīgām sarunu nostājām. Pirmā kārta 19. jūnijā, tur tas tika noteikts kā prioritāte, ka Eiropas uh, pilsoņu status ir jāņem vērā. Un, uh, un arī runa ir par rēķinu, kas ir jāsamaksā Lielbritānijai pirms tā izstāsies. Tas ir kaut kas, par ko visas institūcijas, visi deputāti ir vienojušies. Un kaut kalā arī var augoties Zīriju Esmu dzirdējuši dažādas balsis no institūcijām. Tur bija runa arī par Ziemeļīriju. Pēc uh, izstāšanās, ja būtu vienošanās par uh, apvienošanās, tad atbildi jau būtu automātiska. Ko jūs uh, par to vēlētos teikt? Kāda sekas tas būs uz lidostām realitātē? Paldies, Bilbao kundze, Belundes kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribēju izmantot iespēju un runāt uh, savā valodā, kas ir zviedru valoda. Es izniegs paldies par to, ka esat šeit klāt un gribu arī teikt, ka Brexita sakas uh, ir pēc iespējas jāierobežo. Bieži vien Arī mēs, kā zaļie, cīnāmies par to, ka patvarīgas negatīvas sekas uz mobilitāti Eiropā ir jāierobežo, jo cilvēkiem Eiropā ir eh, jāsaņem iespēja izmantot mobilitāti, un nedrīkstētu būt tā, ka tagad, kad eh, mēs ar visu spēku mēģinām samazināt klimata izmaiņas, ka mēs, eh, ka būtu tiktu ierobežot vēl mobilitāte. Ko varētu darīt, eh, lai šīs problēmas pēc iespējas samazinās? It īpaši īrijai motivācijai vajadzēja būt sevišķi lielai. De, madame Ajuto. Ajuto kundze. Sī, <clears throat> grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos jautot, vai pētījumu ietvaros tiek analizēti, analizēta ietekme uz uh, lielajām Eiropas uh, lidostām, vai tas ir pārbaudīts, kādu ietekmi atstās Brexit uz mazajām reģionālajām lidostām, ņemot vērā ideju, ka lielākā daļa no transporta šajās lidostās ir zemo cenu aviokompāniju jomā un atvērto debesu noregulējumu izpratnē un iespējas izpratnē, ka ir iespēja arī eh, lidot no trešās valsts, tur, kur ir eh, atrašanās vieta, kā šīs avio sabiedrības eh, var startēt arī no reģionāliem lidostām. Protams, ar Brexit šeit rada jautājumu, vai vēl ar vien tas būs iespējams. Jūs noteikti esat šeit paraudzējušies, analizējuši un paskatījušies, kas notiks ar lidostām. Jā, paldies. Tagad uh, vienas minūtes uh, runāšanas laiks. Uh, Pīpera kungs, lūdzu. Jā, dažādi pētījumi, starp citu arī no uh, Britu apakšpalādes, kur tiek teikts, jā, n, uh, nekāda problēma. Lielbritānija paliks EASA, Eirokontrola, uh, vienotās Eiropas debesis, Eiropas kopīgā uh, lidtelpa, un tad uh, jau Brexit būs bez problēmām. Bet es domāju, ka tas, kas saka A, tam jāsaka arī B, un uh, mums ir problēma ar darba ņēmēju brīvs pārvietošanoties. Kaut kas mainīsies. Man, mans jautājums par lidostām. Kādas varētu būt šīs izmaiņas? Vai varbūt ir kaut kāds tāds orientējošs atsaucas punkts, ka mēs kā Eiropas Savienība, kas mums ir ar citām valstīm, Šveica, Kanādu, uh, neesmu nu liels eksperts, lai to visu eh, varētu tā precīzi novērtēt, bet ir kaut kāds orientējuši atsauces punkts, kādas varētu būt izmaiņas, kaut kas konkrēts. Merci beaucoup, monsieur Piper. Paldies, Piper kungs. Sociālistu grupas vārdā, kurš izteiksies? Andersens kundze. Jā, es eh, drīzāk jau ko vēlē, vēlāk vēlējos sacīt par eh, aviācijas un kosmosa industriju un, raž, eh, industriju un ražošanu, bet nu labi. Ja runājam par Brexit ietekmi, domāju, ka situācija ir diezgan nepārprotama. Ja darījums netiks panākts, vienošanās netiks panākta, būs sliktāk nekā, ja tiks panākts vismaz kaut kāds darījums. Tas nāks par ļaunu mums visiem, Britiem, Eiropiešiem, uh, Eh, tas novedīs pie haosa, neskaidrības, un paldies mūsu viesiem, kas to pasvītroja. Mans jautājums ir šāds. Kā, jūsuprāt, izskatās šai kontekstā strādājošo tiesību jautājums un deregulācijas process? Mēs nevēlamies to situāciju, kad eh, Eiropas darba spēks Eh, gala beigās ir spējīgs konkurēt tikai un vienīgi ar zemāko cenu, ko tas spēj piedāvāt, un netiek respektētas citas eh, strādājošo tiesības. Otram kārtām, iedomājam par visu piegādes ķēdi kopumā. Pavisam īsi. Visas ES valstis ir iesaistītas šai piegādes ķēdē. Daļas, detaļas, pakalpojumi šai ķēdē ir jāsaglabājas. Kā gan tas varēs būt iespējams? šajā neskaidrības klimatā. Paldies! Paldies, eh, Fosteres kundze! Paldies, eh, paldies visiem par šīm prezentācijām, pārsvarēm no manas puses. Pirmkārt, Holanda kungam, kas pārstāv Hitrovas lidostu. Nu, viņš pieminēja 73. gadu. Nu, tik tiešām eh, Britu šis ceļojums kopš 70. un 80. ir bijis fantastisks, neskaitāmi sasniegumi, uh, Eh, Ryanair ir, ir viens no šiem veiksmes stāstiem. Un eh, atgriešanās 73. gadā nozīmēs pārvilktam visam svītru pāri. Eh, mans jautājums drīzāk ir par šiem te drošības standartiem. Šobrīd IKK līgums tiek ievērots un kā tad būs ar Dublinas lidostu, vai jūs raugāties uz, uz, uz to, ka jums šie standarti kādā kā brīdī vairs nebūs saistoši? Un visbeidzot, neapšaubāmi būs, būs šis lielais saistību atsaukšanas vilnis uh, apvienotajā karalistē. Un es uh, tā mm, pieļauju, ka būs uh, pietiekams pārējais periods, lai pielāgotos jaunajā realitātei un neiestāsies uh, tāds vakums, uh, bet no otras puses arī apvienotā karalista netiks uh, saukt pie, pie atbildības par šo noteikumu neievērošanu. Van Bildenberga kungs. Jā, paldies. Miltenburga kungs. Holandam Kējam jautājums. Uh, turpinot Manda Kampa kunga vaicāto par EASA. Ja, nu, izrādīsies, ka apvienotā karaliste mm, vienā jokā brīdī vairs nebūs EASA dalībvalsts, kādas tam būs sekas? Uh, ko mēs ar Britiem spēsim sarunāt? kādas tad izskatīsies EASAS e, kompetences e, un pilnvaras nākotnē, ko tā spēs ietekmēt lidostu drošības jomā, tehniskā aprīkojuma drošības jomā, e, sauszemes operāciju standartizācijas jomā. Un vai jūs personīgi iestājaties savā, kā, kā, kā, kā šī ieceltā amatpersona, par labu apvienotās karalistas palikšanai EASA sastāvā? Uh, Eiropas vienotās debesis, tā tad uh, tā vien izskatās, uh, vismaz Lielbritānijas gadījumā paliks tāds nepabeigts projekts, bet vai jūs iestāsieties par palikšanu šajos tīklos un, un, un šajās sistēmās? Paldies! Paldies, Van Miltenberga kungs, Krāmera kungs. Manuprāt, šī razinieša izlasīšana nebūs. Uh, Protams, ka mums ir līguma arī ar citām valstīm, kas ne, nav e- Eiropas Savienība, Norvēģija vai Šveica, bet par to ir jāmaksā un noteikti līguma ir jāievēro. Tādēļ mans jautājums par reģionālajām lidostām. Vismaz des, pēc desmit gadiem tām ir jāsādara pēļņu gan es 50% no reģionālām lidostām strādā deficītu. Kā jūs uh, to risināt? Protams, ka darbies ir svarīgs, bet kas par to visu maksā? No darba maksātājs. Tad vai jūs pieņemat, ka Eiropas kopiena tiesa, kas ir uh, izlēmē tiesa, kad, ir, uh, kad tiek pārkāptas sociālās tiesības, vai jūs to akceptējat, vai jūs gribat? Nē, tam visam jābūt britiskam. Pēdējais punkts. Kādēļ jūs uh, diskusiju tagad, es izvēršos tagad pēc referenduma? Faktiski negatīvie aspekti, jums par to vajadzēja diskutēt pirms pirms tam, tad varbūt, ka retams būtu savādāk, bet ja 30 uh, eh, gadus kāds Eiropas Savienība tikai lamā un lamā, tad jau nav jābrīnās, ka cilvēki balso pret. Merci, monsieur Kramer. Paldies, eh, Kramer eh, kungs. FDD e grupas vārdā, vai mums ir kāds, kas vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Nu, tādā gadījumā kungi, esat saņēmuši daudzus ļoti nopietnus jautājumus. Eh, pirmkārtām tas eh, jautājums par akī, ko no tā paturēt, ko no tā sagla, eh, atmest, tālāk par EASA, par reģionālo lidostu, lomu un likteni. Uh, un un kā tad, kāds tad šis Brexits būs? Vai būs cietais Brexits, vai uh, ir reāli iespējams kāds plāns B, kāds mīkstais, maigais Brexits? Uh, tāpat arī ietekme uz, uz, uz, uz mobilitāti, uz darba spēka, piegādes ķēdes, šo te mobilitāti. Eh, kāds, eh, kāds būs mūsu vienojošais regulējums? Eh, došu katram no jums trīs minūtes izteikšanās laika. Jautājumi ir nopietni, bet nu, jūs esat kompetenti profesionāļi, tāpēc nešaubos par jūsu spējām sniegt kompetentas atbildes uz šiem jautājumiem. Holanda kungs vārds jums. Nu jā, es, eh, starp citu, piedalījos kampaņā par eh, palikt Eiropas Savienībā balsojumu, ja jūs kādu tas interesē. Un vienotais eh, Eiropas aviācijas tirgus parastiem cilvēkiem ir devis visvairāk. Tas ir viens no lieliem iegūmiem no Eiropas Savienības. Uh, nu, uh, bet, nu, tieši tāpat kā manā ģimenē neviens jau man neklausa jābūt pragmatiskiem un jāmēģina izkļūt no esošās situācijas. Dažas tēmas, kas tika skartas aviācijas tirgus pēc sava rakstura ir integrēts tirgus, un mums ir jābūt kopējiem standartiem un uh, kopējs veids, kā darboties. Tas uh, ir daudz drošāk, tas uh, padara visu vienkāršāk, un ja mēs runājam par EASA, jā, protams, ka mēs uh, saglabāsim savu vietu šajā aģentūrā. Um, Tam, nav, tam ir plašs atbalsts apvienotajā karalistē arī ar kopējo Eiropas dāl, dā, gaisa telpu un Cezāru sistēmu. Apvienotā karaliste ir bijusi viena no lielākām atbalstītājām un daudz strādājusi pie šiem projektiem, tā kā Hītraus lidostā mēs esam vieni no tiem, kas visātrāk eh, sāka pielietot ACDM, eh, kas faktiski bija priekšgājējis Cezara sistēmai. Tā kā tas, protams, ir mūsu interesēs visu to turpināt. Kāda ietekme ir bijusi līdz šīm? Nu, jāsaka, ka mēs esam piedzīvojuši pasažieru plūsmas pieaugumu un krāvu plūsmas pieaugumu pēdējo desmit gadu. Kāda ir bijusi pēdējo desmit gadu laikā, tas viss pieaug pēdējos sešos mēnešos. Tas, zināmā mērā, saistīts ar valūtas kursu. Uh, bet, eh, nu, ļaudis eh, vienkārši sāk samierināties ar to, kas notiek, un eh, ir pārliecināti, ka mēs ilgtermiņā panāksim normālas vienošanās. Un Brexit nav biznesa jautājums, tas ir politisks jautājums. Ja mēs ignorēsim uzņēmēju vajadzības un darbļaušu vajadzības, tad uh, biznesa jautājumi kļūs par politiskiem jautājumiem, jo gal galā mēs uh, esam atbild, mēs esam tie, kas rada darba vietas, un tāpēc mums ir jābūt arī savai balsī politikā. Un status quo saglabāšana faktiski ir visu interesēs, gan um, tātad runājot par vienoto Eiropas aviācijas tirgu. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Tolanda kungam. Paldies! Nu, par EASA pirmais punkts varbūt un IKAK. Nu, mēs nezinām, ka varbūt, ka šeit vajadzētu būt sastarpējībai, kas saglabāsies, bet mēs nezinām, kā apvienotā karaliste uz sarunu noslēgumu laiku attieksies pret šiem jautājumiem. Uh, Mēs, protams, izstrādājam paši savus scenārijus, jo mēs esam stipri satraukšies, tā galvenā prioritāte ņemot vērā mūsu atkarību eh, no eh, apvienotās karalīsts. Un pagaidām mums nav nekāda sakarīga plāna no Lielbritānijas puses, varbūt, ka vēlāk mēs eh, kaut ko dzirdēsim, ka mēs tuvojamies kraujas malai, bet acīm redzot mūsu klientiem nāksies sastapties ar šo eh, nenoteiktību eh, netik tālā nākotnē. Jā, reģionālās lidos var zaudēt naudu, tās jau to dara. Un reģionālās lidos ir ļoti svarīgs vietējai ekonomikai un eh, tātad čarterēs apkalpošana, tas var ietekmēt vietējās lidostas. Nu, es ceru, ka ne. E, Nodokļu maksātājiem būs par to jāmaksā, cīm redzot, tas būtu jādara biznesam tā tālāk un tām uh, avio sabiedrībām, kas uh, darbosies vienotajās uh, gaisa telpā un tā tālāk. Nu, īrija nav nemaz tik sarežģīta teritorija, bet Dublina ir lidostā arī Ziemeļīrijai, tā kā faktiski īrijas salā. Uh, ierodas eh, caur Dublinas lidos lielākā daļa īru. Un, nu, es jau teicu, mēs visvairāk eh, būsim negatīvi ietekmēti. Mums ir pašlaik kopēja bezrobežu uh, satiksmes zona un tā tālāk arī ražošana mums ir saistīta un tas būs diezgan uh, sāpīgi īrijai, bet tas būs diezgan sāpīgi arī Ziemeļīrijai. Un jūs redzējāt šo leduskalnu. Uh, Un, nu, jā, mēs pašlaik, te, tā kā zināmā mērā sākam grimt, tā kā tāds akmens, un tas ir jāaptur. Mūsu ekonomika noteikti sastapsies ar grūtībām, un noteikti mēs kaut kādā aizsmolā tomēr nonāksim šīs neskaidrības eh, be, eh, dēļ. Un, ja mums uh, dienā 23 lidojumi uz no uh, Lielbritānijas lidostām. No uh, Lielbritānijas lidostās ir apmēram tikai 8 no e, īrijas. Nu, varat redzēt, ka šī situācija kaut kā ir jāietekmē. Jā, priekšsēdētājs kundze, pateicos Nu, tās lidostas, kas uh, ir un paliks uh, Eiropas uh, Savienības telpā, uh, nu, var, var reiķināties ar tādām spožākām izredzēm, jo uh, Brexits uh, vispirmā kārtām skārs tās lidostas, kas paliek ārpusē, kas uh, uh, būs tagad spiestas pielāgoties šīm jaunajām pārmaiņām, tur mainīsies uh, visi certifikā, certifikācijas sistēma. Uh, Eh, dažādi nosaistošie noteikumi. Eh, tam var būt visnopietnākās sekas. Nu, eh, mums varbūt nāksies laika gaitā piemēroties kādiem britu ieviestiem jauniem, jauniem saviem standartiem. Un mm, izskanēja jautājums no vairākiem de deputātiem re, reģionālās lidostas. Reģionālās lidostas, kas ir lielā mērā atkarīgas no uh, Eh, no vietējiem pasažieriem, no, no uh, um, Lielbritānijā reģistrētām līdzsabiedrībām, gaisa kuģiem. Uh, nu, ar to, ar to smagi izjutīs uh, tātad britu, britu turistu plūsmai apsīkstot. Uh, m, mm, jā, būs zaudējumi, būs, būs jāpieciešas. Uh, Eh, bet nu, laika gaitā, es domāju, mēs eh, visi iemācīsimies eh, dzīvot un izdzīvot citādi, jo es ceru, ka patērētājiem, vidusmēra pašdierim, nezudīs vēlme ceļot, baudīt citas zemes. Nu, varbūt, varbūt ne rīt, mums būs sava specifika palicējiem un, un, un britiem, un tiem, kas sadarbojas ar britiem, būs jāpielāgojas jauniem apstākļiem. Paldies! Paldies eh, šo cienījumiem lidostu pārstāvjiem. Turpināsim mūsu eh, sarunas otrais rauns. Sveicu vairāku līdzsabiedrību pārstāvis, eh, spēles noteikumi tie paši. Iepazīstināšu ar katru no jums. Jūsu rīcībā katram būs 5 līdz 7 minūtes, lai īsumā ieskicētu to, kas jūsuprāt, būs, eh, kā tieši jūsuprāt nākotnē izpaudīsies šīs te Brexit sekas. Vilijs Volšs, starptautiskās aviācijas grupas IAG eh, vadītājs, vārds jums. Liels paldies, dāmas un kungi, man ir paties eh, gods būt šeit. Mana struktūra IAG ir principā Eiropas Savienības radīts produkts, daudznacionāla līdzsabiedrību grupa, kas ir oficiāli reģistrēta Spānijā. Uh, Eh, tiek tirgota eh, Londonas un, un Spānijas eh, biržās. Mūsu biznesa vadība notiek Londonā. Mēs apvienojam sešas lielas līdzsabiedrības, līdzsabiedrību zīmolus, kas reģistrētas vairākās Eiropas Savienības valstīs. Mūsu bizness ir absolūti globāls, kas tiek vadīts Krakovā, Polijā. Pagājušajā gadā mūsu darbinieku skaits sasniedza 60 tūkstošus pārvadāto pasažieru uh, Eh, skaits sasniedz vairākus desmitus miljonu. Eh, es eh, iestājos par palikšanu kā Britu pilsonis Eiropas Savienībā. Mēs lepojamies ar aizdītajos desmitgadēs gūtajiem panākumiem, veidojot vienotu gaisa pārādājumu tirgu. Un mēs kā nozare Eh, diemžēl nevaram piedāvāt bezmaksas eh, lidojumus eh, katram, kas to vēlētos. Esam tomēr jums spējuši piedāvāt brīnum lētus lidojumus uz neskaitāmām aizraujošām vietām Eiropā un citur. Un tas lielā mērā ir pateicoties Eiropas Savienībai. No tā labumu ir guvuši ne tikai daži izredz, izredzētie. Pagājušajā gadā vairāk kā 900 miljoni eiro Uh, pasažieru ieradās Eiropas Savienībā un izlidoja no tās. Šogad šis skaitlis sasniegs vienu miljārdu. Kopš liberalizācijas un deregulācijas avio, aviācijas nozarē 90. gados konkurence ir pieaugusi, pieaugusi izvēles iespējas, biļešu cenas ir uh, ievaram kritušās. Savienojumu skaits. Uh, uh, ir arī slaidi, jā, nu varat uz tiem neskatīties. Tātad uh, savienojumu skaits pieaudzis no 692 savulaik līdz vairāk kā 3300 uh, galvenmērķu pāriem. Uh, Eiropas Savienībā to lidostu skaits, kur konkurē vairāk kā divas lidostas, pārsniedz 650. Gaisa satiksme nodrošina tautsaimniecību, turisma nozari, Eh, un šeit šī vērtība tiek lēsta ap diviem miljardiem eiro, eh, nodrošinot vairākus miljonus darba vietu. Vairāk 8 miljonu darba vietu Eiropas Savienībā ir viens nodrošina 1% no IKP. Tas ir eh, un 87 miljārdi eiro ir šis tiešais ieguvums Un mūsu līdzsabiedrība apvienība ir eh, investējusi vairāk kā 2 miljārdus dolāru jaunos gaisa kuģos, un šobrīd mums vēl nav piegādāti li lidaparāti, mm, kuru kopējā pasūtījuma vērtība pārsniedz 16 uh, eh, miljārdus, uh, kuru spārni, starp citu, Airbus gaisa kuģiem tiek izgatavoti tieši apvienotajā karalistē. Uh, Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumi neskar aviācijas nozari. Mēs nevarēsim šeit kā, B, kā, kā, kā plānu B izvēlēties PTO noteikumus. Tā vietā mums nāksies paļauties uz seniem aputējušiem manuskriptiem, kas ir glabājušies kaut kur. Mm, un aviācijas nozara savus produktus principā pārdod gadu uz priekšu, un tieši tāpēc ir būtiski, lai sarunu vedēji, Brexit sarunu a, puses a, būtu īpaši tālredzīgi un piesardzīgi. Tātad šogad a, ir paredzēts, ka gaisa ceļojumu skaits sasniegs vienu miljonu apkalpotu pasažieru. Miljardu. Un tāpēc uzstājam, ka starptautiskajai gaisa pakalpojumu sistēmai Eh, ir jākalpo eh, pamatam eh, mūsu turpmākajai attiecību formai. Eiropas Savienībai un apvienotai karalistei nāktos parakstīt plašus visaptvarošus nolīgumus par gaisa pārvadājumiem, kas ir daudz tādi atvērtāki salīdzinājumā šobrīd noslēgtajiem ES, ASV, Kanādas un citiem nolīgumiem, atzīstot šo cieš, daudz ciešāko, vēsturiski daudz saistītāko attiecību uh, rakstu, kāds ir eh, mūsu starpā. Eh, tā, lai tiktu garantētas eh, visas tās brīvības, ko mūsu pilsoņi, mūsu pašģēri ir varējuši baudīt līdz šim brīdim. Un šādam nolīgumam būtu jāprecizē to, ka Britu aviolīnijas un 27 ES dalību valstu aviolīnijas Eh, var eh, darboties eh, kā apvienotās karalistas tā es teritorijās principā atbilstoši līdzšanējai kārtībai. Šai ziņā, es domāju, vienošanās ir viegli panākama. Tāpat arī uzskatām, ka sarunu pusēm ir jāatrod iespēja, kā panākt to, lai apvienotā karalista paliek EASA dalībvalsts. Britu ieguldījums EASAS darbībā ir ļoti no, nopietns Mm, un izdevīgs kā Britiem, tā visiem pārējiem. Kādi 40% no uh, uh, EASAS netiešajiem uh, darbiniekiem ir uh, Britu valsts piedarības. Uh, protams, uh, var koriģēt tās pārvaldības struktūru, izveidojot kādu apvienotu ko pāraudzības komiteju jaunās situācijas tādai leģitimizēšanai un EASA ir tāda struktūra, kas atbild par lidojumu drošību un, un nekaitīgumu pasažieru un, un darbinieku veselībai un dzīvībai. Tas ir absolūti nepolitisks jautājums, tāpēc šeit uh, vienošanās panākt nevajadzētu būt pārāk grūti. Uh, tā lai aiztaupītu mums uh, to neziņu un, un, un haosu, kas, uh, kas ir diezgan reāla iespējamība. Paldies! Pateicos. Nu. Došu vārdu Maiklam Olīrijam. Dāmas un kungi, eh, man ļoti patīk vienmēr atgriezties Briselē, kur esmu pavadījis tik daudz laika savā laikā, kad es strādāju. Nu, eh, Reno, Renner ir Eiropas uh, viena no lielākajām uh, aviolīnijām, gandrīz viena no lielākajām pasaulē. Uh, mēs uh, esam palielinājuši pasažieru apgrozījumu līdz 30 uh, miljoniem, un mūsu pasažieri var baudīt uh, zemākas pārvadājumu cenas. Un mēs izmantojam uh, ne ACI lidostas, operējot savus lidojumus. Vidējā cena ir 41 eiro, un mēs mm, esam gatavi pazemināt cenas visā Eiropā, un līdz ar to mm, mēs arī eh, paliksim eh, šādi un esam apbrīnsvērti, es domāju, salīdzinot ar citām aviokompānijām. Nākošais slēdz. Nu, nav tā, ka mēs galīgi visur eh, lidot Eiropā. Mēs gatavojamies izaugs, pārvadā 200 miljonu pasažieru. Mēs esam īru kompānija. Un e, pat Brexita dēļ mēs e, varēsim ar prieku lidināties pa visu Eiropu. Starp citu, arī uz apvienoto karalisti bēdiem žēl mēs daudz lidmašīnas e, pārvietosim no reģionāliem lidostām uz citām Eiropas reģionālām lidostām. Uh, Uh, un varbūt, ka Hitrau kādu mēnesi vispār būs tukša. Nu, mums kaut kā ir jātiek galā ar problēmu, jo iespējami līdz 2019. gada martam var nebūt uh, lidojumu no uh, eh, apvienotas karalists uz Eiropu, ja uh, apvienotās karalists valdība turēsies tikpat dzelžaini pie savas pašreizējās nostājas, jo, ja viņi gatavojas izstājoties no Eiropas Savienības, aiziet arī no kopējās Eiropas gaisa telpas, nu, tad būs tā kā būs, jo mums nav alternatīva nolīguma. Un nav redzams arī labās grības no Eiropas puses piedāvāt ekvivalentu nolīgumu kopējai, eh, kopējām Eiropas debesīm. Un eh, citas kompānijas izspēlē visādas eh, trikus, lai kaut kā ietekmētu Raineru, EasyJet un citas lētās avio kompānijas, bet ir jātiek galā ar realitāti, ka būs periods, kad nebūs lidojums starp Edmundu no Karalistu un Eiropu. Mēs esam eh, ar, par to ar viņiem runājuši, kad mēs prasījām, vai ir plāns B, viņi teica, ka nav. Un tad vai ir plāns C, mēs prasījām. Un viens no Brexit ministriem teica, ka būs divpusējas nolīgums pie apvienoto karalistu un Pakistānu, un tas varbūt var uh, aizvietot to satiksmi, kas tik zaudēts starp ES un, uh, un uh, Lielbritāniju. Nu, bet es saku, nē, tādu rezultātu mums nevajag. Kaut kāds nolīgums ir jāpanāk. Un Holanda kungs minēja 18 miljārdus, ko tas var viņiem izmaksāt. Nu, jebkurai saprātīgai. Ja Eh, lidostā tas neizmaksā vairāk par 240, un tad, kad parastais britu vēlētājs sāks domāt, kur viņš dosies brīvdienās 19. Eh, gadā, eh, vai nu uz Skotiju, vai ar prāmu Zīriju. Un, nu, es nezinu, vai es gribu visu brīvdienas tur pavadīt, un vairums Britu arī nē, un reālajā dzīvē. Eh, tad, kad sāksies cietais Brexits, ka tas tāks spiest uz dažiem cilvēkiem personīgi. Un tas sāksies jau 18. gada septembrī. Aviācija nu negaidīs līdz 19. gadam, ja mums nebūs skaidra uh, likumdošanas satvara, lai mēs varētu turpināt normāls lidojums, tad mm, eh, ši, tad mēs vienkārši atcelsim lidojumus, mēs atcelsim eh, cilvēku brīvdienas. Vāciešiem un francužiem tas ļoti patiks, jo tas dos iespējas eh, viņu eh, aviolīniem. ACI struktūra arī sajuks, jo nebūs iespējami pārlidojumi no Spānijas uz apvienoto karalisti. Nu, un būs paties haoss, un Lielbritānija ļoti cietīs bet es domāju, ka Eiropas lidostās arī būs darba vietas, kas tiks zaudētas. Uh, Spānijā, Portugālē, Itālijā arī tiks zaudētas uh, darba vietas turismā. Un turisti no citām valstīm, kā Zviedrijas, Polijas un tā tālāk, neaizstās brītu turistus, kas nevarēs pārvietoties uz šīm lidostām. Un francūži un uh, vācieši varēs izmantot nevarēs izmantot um, transatlantiskos lidojumus caur uh, Lielbritāniju, un lai Dievs viņiem palīdz, viņiem nāksies izmantot tikai uh, Parīzes un Frankfurtas lidos. Nu, varbūt, ka mums izdoties pārliecināt Lielbritāniju par to, kā plebiscītu pirms 12 mēnešiem vajadzētu ignorēt un palikt Eiropā un saglabāt uh, mūsu vienotās Eiropas debesis. jūs varat sākt eh, reformēt dažas bagātās lidostas, kas neko nav darījuši, lai samazinātu uh, uh, ceļošanas izmaksas. Ja jūs tiešām gribat atbalstīt brīvu cilvēku pārvietošanos, lai varētu brīvi apmeklēt radus un draugus, ko nodrošina Rainers visā Eiropā. C'est pas la concurrence avec, euh, avec les aéroports. Hein? On est... Nu, paga, paga, paga. Nesāciet konkurēt, tā teikt, uh, parlamenta deputāta acu priekšā šī vārda vistiešākajā nozīmē. Uh, Kennedy kungs, Airlines for America pārstāvis uh, vārds jums, priekšsētājs kundze, cienījumie komitejas locekļi, Šanons uh, Kenedijs, esmu Airlines for America uh, pārstāvis. Uh, Mūsu apvienība pārstāv ASV pažiedu un kravas pārvadātāju līdzsabiedrības pārstāv un ievērojumu apgrozījuma daļu United Airlines, American, UPS, FedEx un vairākas citas aviolīnijas apvienojumu. Vispirmkārt, man ir patiesa gods uzrunāt šo komiteju. Esmu uzrunājis uh, ASV kongresa abas palātas, esmu ticies ar prezidentu Obamu un konsultējis viņus eh, par eh, Brexit jautājumu. Šī situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un eh, sarežģītā situācijā Brexits nostāda arī ASV, kā aviolīniju pārstāvi mani tas arī mulsina, jo mēs visi esam, vismaz mēs visi esam lidojuši, uh, Eh, mans tēvs, eh, piemēram, 60. gados pirmoreiz lidoja 27 eh, gadu vecumā. Es lidoju pirmoreiz dažu gadu vecumā, mani bērni pirmoreiz lidoja pāris mēnešu vecumā. Un tas ir līdzīgi kā ar mobilajiem tālruņiem. Atcerieties, kad jūs tikāt pie sava pirmā mobilā tālruņa un kad pie tā tika jūsu bērni. Katru dienu Atlantijas okeānu šķērso 370 reisi, kuros sēž 76 tūkstoši pasažieru. Tas ir ik dienas. 20% no tiem uh, Eiropa sasniedz uh, piezemējoties Hītrovā, lai pārsēstos tālākā reisā. Tā kā nemazākajā mērā nenovērtēsim par zemu Hītrovas lomu šajā starptautiskajā savienojumu ķēdē. Uh, aviāciju regulē daudzpusēji un divpusēji nolīgumi, uh, šādu nolīgumu tāds satīklojums aviācijas eh, saistību sistēma desmit gadiem ir, ir bijis tāds tā, tā, tā kā svētie raksti, tāds kā status quo, un aviācija līdz ar to ir, ir, ir bijusi tādā īpašā statusā. ES un ASV eh, attiecības regulē eh, pirms desmit gadiem noslēgtais brīvo debesu nolīgums, ar ko tika liberalizēta gaisa satiksme. Uh, Eh, liberalizējot eh, iekļaušanu tirgu līdz sabiedrībām, eh, pakalpojumu cenas un kalpo par tiesisko pamatu arī līdzsabiedrību alianšu darbībai Star Alliance, citas alianses arī ACI un, un manis pārstāvētā aliansa. Un uh, lielākā daļa no tām uh, veic tiešus lidojumus no es uh, uz ASV vai arī tātad uh, caur tranzītu mezgliem. Uh, apkalpojot plašākas eh, abu kontinentu teritorijas, eh, nodrošināt labākus savienojumus, eh, izdevīgus lidojumu laikus. Sancensība un konkurences sancensība līdzsaviedrību starpā nāk par labu patērētājiem un klientiem. Apvienotajā karalistē pamatot Eiropas Savienību 19. gada pavasarī iestāsies tiesisks vakums. Uh, vispirmām kārtām būs tas, ka nebūs tiesiska pamata mums veikt lidojumus uz, uz, uz Eiropas Savienību, uz, uz apvienoto karalisti. Mm, citas eh, nozares uh, var paļauties uz, uz, uz, uz PTO noteikumiem kā plānu B, kā tādu avārijas risinājumu, lai turpinātu biznesu, turpinātu sadarbību uh, gaisa satiksmei. Šādas, šādu greznību nevar atļauties varam vienīgi paļauties uz veciem aputējušiem manuskriptiem no 50. un 60. kad gaisa satiksme bija tikai izredzēto privilēģija. Mm, tā, tie bija laiki, kad nebija ne tikai mobilo tālruņu un interneta, nebija pat kompaktdisku, un, un tas, mūs, tas mums nav pieņemami. Es un ASV eh, šis tā atvērto debesu nolīgums eh, bija katalizators eh, transatlantisko saišu izveidē, jaunu saišu tapšanai, un tas viss var tikt apdraudēts, un tam visam tiks pārvilkta strīpa pirmajā dienā pēc tam, kad Brexit kļūs par, par praktisku realitāti. Un, eh, nu, protams, protams, izskan ierosinājumi apvien, eh, ASV eh, līdzsabiedrībām izvēlēties citas mājvietas, tā teikt, citās Eiropas Savienības lidostās, bet neaizmirsīsim par investīcijām, miljardiem vērtām investīcijām, ko ASV līdzsabiedrības ir ieguldījuši savu, savas, savas infrastruktūras izveidē Hitravā. Un būs, nebūs tik viegli to norakstīt. Un kas tad mums paliek? Uh, gaisa satiksme, ceļošana pa gaisu ir kļuvusi par neatņēmāmu dzīves sastāvdaļu, kā mobilais internets, mobilais sakari. Um, vai uh, mūsu pilsoņi, uh, kā Amerikas kontinentā, tā Eiropas kontinentā, būs gatavi pieņemt to, ka tas viss viņiem vienā jau kā brīdī tiks liekts? Es par to stipri šaubos. Es domāju, ir jāspēr divi um, izlēmīgi soļi, lai saglabātu uh, pār, pār, pārredzamību šajā gaisa pārvadojumu jomā. Proti jānoslēdz ASV un apvienotās karalists nolīgums, kas, kas pēc būtības būtu līdzīgs šī brīža atvērto debesu nolīgumam, un otrām kārtām ir jābūt kaut kādam nolīgumam ES un apvienotās karalistes starpā, kas nodrošina brīvu tātad konkurenci un iespējas veikt tātad biznesu, sadarboties līdzsabiedrībām, lidostām, izvairoties no tādas totālas gaisa satiksmes sagraušanas mūsu valstu un teritoriju starpā. šiem nosacījumiem ir, ir, ir, ir jābūt, un tam ir jā, jā, jānotiek prioritārā kārtā, jo aviācija uh, Eh, jau minētu argumentu dēļ eh, cietīs viss eh, pirmām kārtām, jo tai trūksta šī te plāna B, kā tas ir citām tautsēmniecības nozarēm. Mēs paļaujamies uz jūsu veselo saprātu un pretīmnākšanu turpmākajos mēnešos un gados. Paldies, Kēdī kungs, došu vārdu Tomasam Kropam, Lopshansa grupa vecākais viceprezidents. Cienījamā priekšsēdētājs Gunze, cienījamā deputāti, dāmas un kungi, tas ir dramatisks notikums visai Eiropai. Un Markus Olīrijs jau teica, ka ja būtu uh, Brexit Vācijā vai Francijā, bet tas tā nebija. Un gribētu norādīt, kā arī Luhānas grupai. Tas uh, izvērsīs ļoti negatīvas sekas un tādēļ mēs priecātos, to visu varētu pagriezt atpakaļ, bet nav jau mūsu rokās, ko mēs gribam ko mēs gribam uh, atvērties debesīs vai lielajā Eiropas tirgu, ar ko mēs esam izauguši, to visu saglabā. 25 gadus šonadēļ ir pastāv, uh, pirms 25 gadiem radās iekšējais tirgus uh, gaisa satiksmē. Pirms dažiem nedēļām mēs šo uh, uh, Eiropas uh, lidostu lidostas eh, izteicās ar spēcīgu balsi, ka mm, e, populisms nevar būt Eiropas nākotne. Bija ļoti liels kampaņas, tas bija pirms vēlēšanām Holandē un Francijā, un tā situācija drusku uzlabosies. Ja es šeit transporta komitejā Eiropas parlamentā drīkst uzstāties, tad vēlētos norādīt arī uh, pēc dienām, kad, ko mēs piedzīvojam Vācijā par G20, uh, tur tik runāts par eh, brīvu tirzniecību, bet arī par godīgu tirzniecību, ko mēs šeit no likumdošanas puses esam uz, uh, uzzinājuši, piemēram, par pasažieru tiesībām šeit komitejā. Un uh, tā kā mēs šodien vairāk esam paprašinājuši uz austrumiem, jāraugas arī uz rietumiem, ka klienti, kas uh, lido uz Japānu, tiek izmantotas pasažieru tiesības, kad viņi lido atpakaļ. Uh, tad viņi tur, piemēram, lido tur par Eiropas uh, līdzsabiedrību, bet atpakaļ ir Japānas līdzsabiedrība, bet tad vairs nav šādi likumi. Uh, tad ir tāds pats ar uh, šo emisiju tirniecību. Ja mēs uh, lidojam no Frankfurtas, tad mēs maksājam par to, bet ja Katārs uh, līdz sabiedrības pa Dahu uz Ķīnu lido, tad viņiem nav jāmaksā. Uh, ko mēs negribam, ir likumdošana, kad, eh, kur visiem būs šīs kopējās debesis, un uh, vi, Eiropas kopiena tiesa nolēmuma pasažieru tiesības, emisija tirzniecība vai pārvietošanās uh, brīvība personām, lai tas būtu spēkā Eiropas Savienības, bet sabiedrībā Eiropas Savienībā un ne citiem. Tātad, uh, kopīgās debesis, atvērtās debesis visiem, jā, bet ar vienādiem spēles notiekumiem. Likumdošana, ko šeit jūs pieņemat, tam jāteicas uz visiem Eiropas iekšējā tirgu, kas piedāvā gaisa Ir arī mums eh, tādas valstis, kas atrodas netālu mums, kaimiņu valstis, eh, tur ir ļoti daudz eh, streika noteikti 15, jā, tas mums nepatīk, bet mēs akceptējam šo spēju noteikumus, bet izmaksu pamats kādai aviosabrieba, kas ražo Eiropas Savienībā, mm, tam jāņem vērā 100 tūkstošu darbinieku vajadzības. Šeit nedrīkst būt nekādas negatīvas sekas mūsu aviācijai Salīdzinot citām valstīm, mēs līdz šim varējām izmantot iekšējo tirgu, lai investētu ar Austrija Elinās, Brasas Elinās, uh, Dolomīt Itālijā un arī ar Šveici, bet visur ir noteikumi, kas ir vienādi. Ko mēs vēlamies, lai mēs visi paliktu kopā. Lufthansa un British Airways tas padarīja par lielām aviokompānijām, bet tas, ko mēs nevēlamies, lai mēs šeit iekšējā tirgu, lai būtu cita likumdošana, uh, Tātad mēs ļoti žēl par Brexitu. Starp citu, mēs ne tādēļ pārdevām daļas uh, British Airways, jo mēs zinājām, kā beigsies Brexits, bet tas bija pirms vairākiem gadiem, pavisam cits lēmums. Mēs labprāt būtu gribējuši turpināt investēt. Tie ir visi jautājumi, kas jāņem vērā. Atverās debesis, sasaistē likumdošana, jā, bet ir ļoti skaidri likumu kopumu, akī, no Briseles, no Strasbūras un tā tālāk. Mēs nevēlamies kļūt par otrās šķiras apvienkompēm tādēļ, ka esam uh, Eiropas Savienības uh, aviācijas sabiedrības. Mēs gribam izmantot uh, kopīgo tirgu un runāt par šiem jautājumiem un īstenot noteikumus. Tas ir Luhānsas grupas ļoti skaidrs viedoklis. Ja kāds jau ir kaut kur iesaistīts, viņam jārīkos pēc spējas noteikumiem. Vis, visam ir ja paliek tā, kā ir, tad ir jābūt tiem pašiem spēles noteikumiem. Jā, paldies, eh, Kropa kungs. Es eh, uz īsu brītiņu pārstāvēšu priekšēdētājs kundzi. Tagad eh, vārds viņiem Rāvs Paslētners. Viņš pārstāv, viņš ir starptautiskos direktors Public Policy TUI grupā. Lūdzu. Mm, so. Paldies! Ļoti daudz, kas jau ir izskanējis, un tāpēc centīšos koncentrēties galvenokārt uz turismu jomu. Tā bija darba kārtība. Nu, lūk, e, paskatāmies, ko tui grupa dara. Mēs esam pasaules lielākā turismu kompānija, 6-7 e, tūkstoši darbinieku, mums ir 16 e, kruīza kūģi un Eiropā izvietotas 153 uh, līdmašīnas, pašiem savi uh, hoteļi un ļoti uh, daudz arī eh, turistu, kas ar mums pārvietojas pa visu pasauli. Šeit daži cipari par turisma ieguldījumu ESIKP visumā Tas ir uh, 1300 triljonu eiro un redzat, ka apvienotās karalistes uh, pilsoņus vairāk brauc uz uh, Grieķiju, Franciju, Itāliju, Spāniju un eh, vairāk kā 10% dod eh, ieguldījumi IKP, eh, Grieķijas gadījumā tie ir pat 20%. Nu, tā kā visi šie cipari liek padomāt. Kādas varētu būt potenciālie zaudējumi. Mēs te varam runāt tikai par potenciāliem zaudējumiem, tā ir zināmā mērā spekulācija. Bet komisija ir veikusi pētījumi un pētījumu un, nu, tas ir potenciāli iespējami zaudējumi. 21 miljārds eiro tikai uh, ieņēmos no turisma, ja Brexits realizēsies. Ja to pēc tam sadala uh, pa vispopulārākajiem turismu galpunktiem redzēt, ka Malta zaudējas 2,4% no IKP, tikai zaudējot uh, eh, UKT turistu iztērēto naudiņu. Tā kā, nu, tie ir diezgan ievērojami cipari. Pa kreisi eh, slaidā jūs redzat eh, dažus eh, ieguvumus, ko turisms ir nesis Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka 10% IKP nāk caur turismu nozara Eiropas Savienībā, kas ir 1,6% nodarbinātības, 26,5 miljoni darba vietu. Uh, un aptuveni 500 miljonu starptautisko turistu katru gadu ieraudas, ierodas Eiropā. Tas ir 40% no visiem starptautiskajiem ceļotājiem pasaulē. Un, lai būtu tālāks priekšstats, kā tas ir saistīts ar Brexitu un uh, pasažieru plūsmu no apvienotās karalistas, uh, Šeit mēs redzam Franciju, Spāniju, Portugāli, Itāliju, Grieķiju populārākie galapunkti un turistu eh, skaits, kas dodas uz šiem valstīm, eh, ir ievērojams 13,5 miljoni 2016. gadā, piemēram, uz Spāniju. Un par Grieķiju 2,5 miljoni Tas ir 10% no visiem starptautiskajiem turistiem uh, Grieķi, kas ierodas Grieķijā 2006. gadā. Tātad uh, 10% no apvienotās karalistes. Daži no cipariem uh, tika minēti jau iepriekš. Uh, pārāk ilgi nevēlos pie tiem kavēties, bet uh, tas ir tiešām viss Eiropas jautājums, nevis tikai Lielbritānijas jautājums. Tāpēc ir svarīgi apstīties uz abām pusēm. Mums ir Thomson Airways, kas atrodas uh, Lielbritānijā un piecas uh, aviolīnijas uh, 27 dalībvalstīs. Uh, un 27 dalībvalstis uh, realizē 1 miljonu lidojumu, bet apvienotās karalistes uh, šī te vienīgā kompānija operē un veic uh, eh, tikpat viena pati. Tā, līdz ar to Brexit var samazināt gaisa pakalpojumu nolīgumu skaitu, kāds mums šodien ir kopējā gaisa telpā mēs redzēsim arī turp atpakaļ lidotā, tātad ceļotāju skaita samazināšanos. Un, protams, samazināsies arī turistu tāda ieņēmuma no turisma. Un tas ietekmēs IKP, ieskaidot arī Lielbritāniju. Un tas būs eh, mazāk, tātad samazinājums par 210 miljārdiem eiro. Un paskatieties, ja apstāsies gaisa satiksme un tikai, dažas, eh, tikai daļu no šīs plūsmas varēs aizstāt vilcieni, eh, autobusi un prāmi, bet ne viss, un tātad jūs principā redzat, par ko ir runa, tā kā mēs runājam par Brexit un turismu. Nākamais slaids. Messages from our side, uh, we believe that the European Common Aviation Area should be preserved. Tātad vienotā gaisa telpa ir jāsaglabā, jo pirms uh, 92. gada uh, nolīgumi nedod pietiekam nodrošinājumu nākotnē. Mēs uh, asā esam par to viens prāts, esam interesēti, lai uh, apvienotā karalista uh, saglabāt savu vietu jāsa. Un visbeidzot, eh, juridiskā eh, noteiktība un plānošanas noteiktība. Mēs eh, pārdodam kā turisma aģentūra 18 mm, mēnešus priekš savus ceļojumus, tādēļ mums ir vajadzīgi zināt, kas notiks 19. gadā. Paldies! Šis jūsu secinājums ir īpaši būtisks domājot par aviācijas nākotni pēc uh, Brexita. Bet, nu, laiks uh, jautājumiem no zāles. Sāksim ar uh, Vande Kampa kungu kā grupas koordinatoru. Trīs minūtes jūsu rīcībā. Cienījamies priekšsēdētāji. Es jau vairāk kārt esmu pa Twitteri radījis sūtījumu, ka Brexits ir neiespējams. Es zinu, ka tas var kaitēt manai politiskajai karjerai, bet ir labāk, es runāju par realitāti. Kā ir? Man ir divi jautājumi. Līdz sabiedrība pārstāvjiem. Kendī kungs jau drusku to pieminēja. Ko nozīmē vecie Divpusējie noliekumi. Olīri kungs teica pēc 2018. Eh, gada marta vairs nebūšot lidojumi, bet ir taču vēl arī vecie divpusējie noliekumi par eh, lidojumiem. Vai tas būtu solis, kurien at, atkāpties, jo kaut kas taču jādara, lai lidmašīnas arī paliktu gaisā. Otrais jautājums uh, eh, Lufthansai. Lufthansa citā situācijā. Nekā, nekā EBK, jo Lufthansa atrodas uh, Eiropas centrā, vai jūs sagaidāt, ka no tā būs uh, cenu atšķirības, vai tirgus būs mazāk liberāls, tas mēs jādara Lufthansa pārstāvjiem. Euh, Paldies, Vanda Kampa kungs, sociālistu un demokrāta grupai dod vārdā, dod iespēju izteikties aizsēndas kundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies par uh, bagātīgo informāciju, kuru mēs saņēmām. Es nezinu, vai tas mums viss, uh, es domāšu, lai tas mūs nomierina, vai drīzāk satrauc. Gribu runāt par nepieciešamību. Pirmkārt, uh, pēc iespējas ātrāk, to jau vairāk kārt ir ticis mēģināts darīt. Ir daudzas problēmas, daudzas intereses. Ātri ir jābūt iespējai. Kā lai es to lai pasaku? Iedibināt globālu organizāciju visiem aspektiem. Eiropai vajadzētu izvirzīt uh, dažādas priešlikumus, kas atbilstu Lielbritānijas garām. Tagad par sociāliem aspektiem. Ir zināms, kā ASV valdība tās izturēšanās iepratim. Uh, apkalpes uh, komandām uh, Jā, tas viss ir interesanti arī jauniešiem. Jāraukās, kā ņemot vērā šādu situāciju, Brexit, kas būs, eh, tas viss radīs lielāku haosu. Kurš vispār vēl gribēs kļūt par pilotu vai apkāps locekli? Un vēl kaut kas raugoties uz turismu. Pašlaik ir milzīgas problēmas, proti turisti, kuriem nav vīzas vai kuriem ir grūti saņemt vīzas, viņi grib, lai tās viņi saņemt ātrāk vīzas, piemēram, Krievi. Bet tagad pēkšņi ir perspektīva, kas rodas Brexita gadījumā, kāds tas iezīmēs tagad, kas nesniedz paties risinājums. Vandenkampa kungs, jūs pilnīgi pareizi teicāt. Ir lūzums ja būs lūzums, es īstenībā nezinu, kā tur eh, izturēties, vai pret viņiem izturēties kā pret Šveici vai Norvēģiju, nu nezinu. Jā, un eh, Briti ar savām pasēm. Jā, nu viņi lai iestājas rindā un prasa vīzu. Varbūt jūs varētu jūs paskaidrot, kā jūs to saskatāt no jūsu jomas raugoties tālāk par drošības aspektiem. uzklausījām vairākus aspektus par uh, datoriem. Datoriem um, rokas bagāžā vai nē. Jā, jūs, jums ir tikai divas minūtes. Labi, gribēju vēl pajautāt I Ibērija. Kāda izskatās situācija? Tas ir uh, lidojuma centrs. Interesanti, kāda būs situācija turpināsies. Varbūt par to varat kaut ko pateikt. Jautājums par eh, dažādām vienošanās, kā par to aizturēties. Kā būs ar apvienoto karalisti, kad būs tiesa nolēmumi? Paldies. Paldies, Fosteras kundze. Es domāju, ka politikā nu, esmu viens no tiem cilvēkiem, kas parasti runā par to, vai tad glāze ir pustukša vai pa pusē pilna. Nu, mums vajadzētu tādu, kas ir pa pusē pilna tomēr. Un es esmu pārliecināta un piekrītu tiem, kas teica, ka varbūt mums ir viena no labākajām smadzenēm, kas darbojas aviācijas jomā. Un tāpēc man ir tā diezgan depresīva sajūta, kad mēs sākam runāt par izaicinājumiem nākotnē un ir tik daudz negatīvisma. Un atbildes taču ir. Vēlējos pieminēt dažas, pateicoties prezentācijām. Tas bija ļoti atšķirīgs, bet ļoti interesants. Es pilnībā piekrītu Viljam Volšam, kad viņš saka, ka mums ir jāatrod, kā atrisināt situāciju ar mūsu uh, nolīgumiem visā Eiropā. Jo ir jāpārliecinās, ka mums ir glūda pārēja tad, kad Brexits ir noticis. Uh, un to arī vēlas eh, mūsu kolēģi no aviolīnijām citās dalībvalstīs. Un esmu to pētījusi personīgi, un pēdējos 17 gados eh, arī sekojusi ASI izveidē, likumdošanas izveidē, eh, lidostu drošības jautājumiem un tā tālāk. Mēs zinām, kā tas viss ir attīstījies, tāpēc es tiešām brīnos, kāpēc tad pēkšņi uh, būs kādi cilvēki, ka mēs uh, Lielbritānijā pēkšņi nevēlēsimies šo standartus ievērot, ņemot vērā to, ka paši piedalījāmies to izstrādē un atbalstījām. Dīvaini. Uh, tālāk runājot par atbildību un kontroli. Un uh, no štatiem ļoti jaukais kolēģis Nu, eh, mums lielākā problēma ir eh, atvērto debesu problēma ar ASV, ko mēs neesam tā īsti at, eh, pārvarējuši, bet mums vajadzētu attiecībā uz atbildu un kontroli virzīties uz priekšu, jo tas attiec tikpat labi uz visu Eiropu, un Rainer, mums jūs pietrūks, un mēs jau negribam, lai jūs nelidotu uz apvienoto karalistu Un nevajag eh, tā izteikties, jo kāds var noņemt jūsu biznesu, un es esmu pamatīgi cīnījusies par lēto aviolīnijas eh, tiesībām darboties. Es uzskatu, ka ir jābūt atvērtai, pieejam konkurencei, un cilvēkiem ir eh, jāļauj lidot par samaksājumām cenām, tā kā Maikl, nu nē, prom mums tevis pietrūks. Un visbeidzot. Ļoti labi, ka ir arī amerikāņu aviolīnija pārstāvi klāt. Mēs varam tikai atcerēties to laiku, kad es strādāju aviācijā un bija tikai pirmais privatizētais eh, pārvadātājs. Pārējie visi bija valsts subsidēta, eh, pārējais bija viss eh, aviolīnijas, ko subsidēja valsts. Ja mēs runājam par Ziemeļa Atlantijas pārlidojumiem, svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka nenotiek nekāda bloķēšana turpinoties šīm sarunām un e, šis e, te e, pārējais periods ir pēc iespējas gludāks. Mēs, protams, citā dienā debatēsim par konkurenci, bet es dzirdu daudz protekcionismu. Reizēm parlamentā dzirdu no Eiropas pārvadātājiem. Šķiet, ka viņi nevēlas konkurenci no trešām valstīm. Esat uzmanīgi, Mums ir vajadzīga satiksme arī ar šīm valstīm visā pasaulē, mums jābūt atvērtiem uzņēmē darbībai. Protams, ka mēs nodrošinām to, lai ir uh, laba konkurence, bet esmu pārliecināta, ka mums izdosies, ka uh, patērētājiem izdosies un ka cilvēki, kas mm, tā lēni mierīgi stras, sastrādāsies, politiķi sastrādāsies, valdības arī, zin, lai mēs padarītu to par veiksmu stāstu. Un eh, premjerministra galvā nav eh, pateikuši, vai tas būs eh, smagais vai vieglais Brexits. Brexits vienkārši būt. Un, Vim, es neesmu atbildīga tavā priekšā, man tev nav jāatskaitās, bet es ceru, ka abās uh, kanāla pusēs mums būs godīgas sārunas un godīga vienošanās un mēs varēsim nodrošināt to, ka visiem atpaliek izvēle. Merci. Il faudrait pas que les questions dépassent euh, la durée de. Fosters kundze, paldies. Uh, lūdzu tomēr raudzīties, lai jautājumi savā ilgumā nepārsniegtu uh, mūsu panelistu izteikumu ilgumu. Tas izskatītos mazliet uh, nepieklājīgi. Man jau tas ir jāatgādina otro reizi. Nākamajai kolēģei vārds. Maisnieks kundze, jā, paldies par prezentācijām. Es galvenokārt uzdošu jautājumus. Katram vienu vai divus. Vispirms vien, viens jautājums. Es zinu, ka tieši no rīta pēc Brexit referenda pirmais eh, paziņojums pie mums bija, ka um, aviācijas sektors būs izņemts ārā no Brexit sarunām. Kurš no, pie, eh, no jums pie tā piedalījās, tur piedalījās, un ko jūs tieši teicāt, un kāda atbildi saņēmāt? Tas man interesētu, ja tas tiešām tā bija, ka, ka visa uh, lidojuma aviācija būs ār, izreiknet ārā. Uh, Vērš kungs, jūs teicāt, ka jūs gribāt uh, savienšu uh, līkumu starp uh, Lielbritāniju un Eiropas Savienība būs labāk nekā, bet arī Eiropas Savienība Kanāda. Vai jūs varat iedomāties, uh, ja būs šādi noliegumi, uh, kam tur jābūt iekšā? Vēl viens jautājums. Tika teikts, ka ir jāpārdod vienu gadu pirms tam Cik, Kenedija kungs, kā jūs parasti pārdod? Ne jau visu pārdod vienu gadu pirms tam, es parasti neko nepērku gadu pirms tam. Olīdija kungs, jums jautājums. Pirmkārt, jūs esat vien, vienmēr. Uh, Izklaidē te viss jauki, un uh, jūs teicāt, ka Brexit nemaz nā, nesat tik ļauni, bet uh, es gan domāju, ka varētu būt, bet jūs esat ļoti radoši. Man divi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs piedalītos, cik īstermiņā jūs varat iesaistīties, ja patiešām līdz janu, janvārim nebūtu drošība, līdz 2019. gada janvārim, vai jums ar to pietiktu? Jūs teicāt, ka Lielbritānija kurā gadījumā vajadzētu palikt open sky. Vai jums ir priekšlikums, kā tas varētu īstenoties? Trešais, Kenedē kungam. Kenedē kungs, Jūs teicāt, ka vienu uh, gadu pirms tam jūs pārdodat. Cik procentu no tā, ko jūs pārdodat, patiešām ir vienu gadu pirms tam? Gribu vienkārši zināt, lai redzētu, cik uh, liela šī summa ir patiešām nav nekāda drošība, jo ļoti droši vien arī daudz, kas pirms vēlāk tiek pārdots. Kropakungs, pavisam īsi komentārs, ja jūs teicāt, ka jūs, ka jūs mums pārmetāt, ka taisot nepareizos likumus. Mēs vienmēr kopā ar komisiju un dalībvalstīm tos uh, gatavojam, un es domāju, ka tas ir arī noved pie Brexita, jo daudz cilvēki domā, ka viss ļaunais nāk no Briseles un viss labais no mājas, uh, no mājām. Un uh, ko nozīmē Brexits? Lufthansa, vai jums ir skaitļi? Ko tas nozīmē? Un noslēgumā pašlaidner kungs, jūs teicāt, ka 21 miljārdu zaudējums būtu turisma. Uh, vai tas attiecas uz tikai uz Lielbritāniju, vai ko tas nozīmē? Un otrais, jūs arī teicāt, ka viens līdz pusotru gadu pirms tam tiek eh, pirms lidojuma rezervēts, cik procentu tas ir, un, lai zinātu, apmēram, kāda daļa no, no viss tā ir. Paldies, eh, Meisneris eh, kundze, zaļo vārdā Krāmerkungs. Paldies, Krapkungs, jūs teicāt, ka mums ir nepieciešama godīga tirzniecība. Jums pilnīgi taisnība, bet mums pagaidām nav godīga tirzniecība. Mums ir dažādas nodevas dažādās lidostās un dažā, uh, aviokompanijām ir dažādas nodevas tajā pašā li lidostā un tas nebūtu nav godīgi. Un tad ir arī konkurence un lielākā daļa subsīdiju. Vai jūs domājat, ka Brexit to mainīs? Ka būs labāka, godīgāka tirzniecība vai Rēnē Dānija ir aizliegta, jo sociālai standarti ir Dānijā spēkā, bet Rēneri tos neievēro. Tā vietā, lai pielāgotos, eh, Rēneri saka, mēs nevidosim vairāk uz Dāniju. Ir arī no citiem reakcijas, kā, ko jūs uz to atbildēsiet, un punkts. Gibraltārs, protams, ir centrāla nozīme. Mēs gadiem ilgi mums jau šeit bro, bro, bloķē Gibraltāra jautājums visās regulās, piemēram, par pasažieru tiesībām, Gibraltāra dēļ. Vai jūs domājat, ka notiks Brexit, vai mēs tad mums būs mazāk problēmas Eiropā ar Gibraltāru. Un pēdējais punkts. Daudzas lidostas strādā deficītu. Mēs varam šeit paraudzīties uz Kanādas piemēru. Viņi ņem tik augstas nodevas, ka visas lidostas Kanādā strādā ar pēļņu. Un neviens no nodokļu maksātēm nav jāmaksā, lai nosaka deficītu. Tas būtu nākotnē, jā, vai tad mazajiem cilvēkiem jāmaksā par um, lieliem menedžeriem, uh, tas nebūtu nav sociāli. Jā, merci, monsieur Kramer, madame. Paldies, Kramer kungs, eh, Klūnas kundze, paldies. Jā, tiešām liels paldies eh, mūsu referentiem, paldies kolēģiem par, par vērīgiem eh, jautājumiem. Tik tiešām ir patīkami dzirdēt šādus atzinības vārdus, kas tiek veltīti Eiropas Savienībai tā sasniegumiem. Es vēlos uzdot vienu vienīgu jautājumu, kas ir šķiet tas būtiskākais mums eh, neapšaubām ir nepieciešama gaisa satiksme ar apvienoto karalisti, caur apvienoto karalisti. Uh, ir jādomā, kur, kur eh, rast tās elastības rezerves, lai institucionāli, asas kontekstā uh, varētu sadarbība turpināties. Un kāda tad ir bijusi jūsu līdzinējā saziņa uh, ar uh, Britu valdību, atbildīgajām ministrijām, ar Barņē kunga uh, komandu. Kā jūs šīm sarunu pusēm esat likuši apzināties likmes, kas ir šai spēlē? Kā jūs esat likuši sarunu pusēm apzināties savus ieskatus? Paldies, paldies Klūnas kundze. Vai sociālistu grupas vārdā kāds vēlēsies izteikties? Minūte jūsu rīcībā. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies, saka Bājieta kungs. Līdzīgi jums es ar skumjām vēroju šeit, šeit notiekošo šo te Brexit procesu, un mans jautājums ir vienkārši. Briti ir tie, kuriem ir pienākums un vajadzība šajās sarunās izsist kaut kādu rezultātu. Eh, kaut vai tikai tāpēc, lai padomātu par savu pilsoņu brīvdienu plāniem 19. Eh, gadā. Eh, vai tik tiešām britu atpūtniekiem nāksies reiķināties ar ievērojami lielākām cenām, vai arī sekas būs daudz tālējošākas? Un vēl par ietekmi uz reģionālajām lidostām. Jūsu ieskatā vai cietais, cietais Brexita scenārijs kaut kādā būtiskā īpašā veidā ietekmēs tieši reģionālās lidostas, to nodrošinātos savienojums. Un trešām kārtām jautājums Ryanair vadītājiem un American Airlines pārstāvim. Avi, mm, avi, avialīniju oficiālās mītnes Eiropas Savienībā, vai šeit ir gaidāma kāda kustība, kāda pārcelšanās? Un Visbeidzot, eh, jautājums, eh, kā, kā Brexit situācija var ietekmēt šo potenciālo zemo cenu transatlantisko satiksmi, kas ir savās, nu, tādās, savā dzimšanas fāzē. Nākamais jautājums. Ajuto kundze, mm, tāds sajūta, ka šeit valda pesimisms. Olīrija kungs eh, vismaz lika drusku pasmaidīt Varbūt viņš varētu paskaidrot, ka Rainēra fantastiskās cenas bieži vien ir saistītas ar drusku neskaidriem un necaurskatāmiem līkumiem ar lidostām, galvenokārt ar mazajām lidostām. Jūs precīzi zināt, ka vienmēr maksā kāds cits, ja aviabītes ir ļoti lētas. Jūs teicāt, ka jūs esat īri, bet jums pēc Brexit nebūs nekādas problēmas, bet problēma būs tāda, ka liela daļa no. Uh, īpašumu vairs nebūs, nebūs Eiropas īpašums e, pēc Brexita. Vai jūs esat pārlieku optimistisks e, tādēļ, ka sarunu gaitā vēl ar vienu parādās iespēja, ka apvienotā karaliste paturēs iespēju uz vienotajiem debesīm, ka būs e, regula 868 izmaiņas ar 40% no trešajām dalībvalstīm savienībām. Varbūt varētu paskaidrot to. Paldies par šiem jautājumiem. Nu, tagad arī došu iespēju kungiem sniegt atbildes uz tiem. Sāksim ar Valša kungu. Jūsu iespēja reaģēt uz deputātu jautājumiem. Jā, paldies. Paldies par šiem jautājumiem. Jūs noteikti Eh, priecāsieties dzirdēt, ka nevienmēr Maiklam izrādās taisnība. Viņa prognozes mēdz arī nepiepildīties, un es ceru, es ceru, ka viņa prognozes par Brexita iespējamo ietekmi arī dzēn nepiepildīsies, un apvienotā karaliste eh, būs eh, tādā vai citādā mērā joprojām saistīta ar gaisa mm, savienojumiem arī pēc Brexita. Uh, Eh, nu, var jābūt, ka Ryanair, eh, Ryanairam ir savas biznesa intereses tajā, lai, lai, lai visi pārējie aizmuktu no Britu lidostām, bet eh, mēs noteikti esam apņēmības pilni nodrošināt pārvadājumus. Un otrām kārtām, nu, ja runājam par EasyJet, šeit var būt drīzāk tāda situācija, ka EasyJet vairs nevar tiesiskā kārtā turpināt pārvadājumus Eiropas Savienības iekšienē. Bet Eh, ir nepieciešama skaidrība, tiesiska skaidrība, pēc iespējas ātrāk. Mēs mm, uzstājamies ar, ar, ar tieši šādiem pat komentāriem un uzstādījumiem, uzrunājot Britu valdību, atbildīgās tātad par Brexitu ministrijas, prasot to pašu. Mēs esam pārliecināti, ka šeit ir iespējams vienkāršs, konstruktīvs, efektīvs risinājums un saglabājam optimismu. Uh, Un eh, es nešaubos, par to es nešaubos eh, tikpat lielā mērā, kā nešaubos par to, ka arī Ryanair turpinās apkalpot apvienotās karalistas lidostas, nodrošinot savienojumus ar eh, pārējo Eiropu. Ir ieguldīti gadi, miljoni infrastruktūras izveidē, savienojumu izveidē, tie ir pārbaudīti, tie darbojas, šī prakse neizgaisīs vienā dienā. Un drīzāk nevēlētos piedzīvot situāciju, kad jāveido no jauna dubultā kaut kādas eh, līdzvērtīgas struktūras, mm, tā vietā balstoties jau, jau esošajos sasniegumos. Un eh, mēs esam gatavi būt eh, godīgs, konstruktīvs tirgus dalībnieks, dodot savu ieguldījumu tautsēmniecības izaugsmē, vispārējā standartizācijā, drošības līmeņa kāpināšanā, kā, kā mūsu pasažieru, mūsu pasažieru izmantotajā, izmantotajos gaisa kuģos tā nozarē kopumā. Paldies! Paldies, Valša kungs, ļoti jauki. Olīrija kungs, Jā, paldies. Eh, nu, centīšos uz pāris jautājumiem atbildēs, eh, atbildēt pēc kārtas. Divpusējie nolīgumi, es ceru un nedomāju, ka eh, tie, tie, tie kļūs par realitāti. 27 valstis paliks kopā kā bloks. Uh, vai Britu pilsoņiem būs vajadzīgas vīzas cietā Brexit scenārija gadījumā, jā, noteikti, bet uh, eh, priekš kam tās viņiem būs vajadzīgas, jo neviens nelidos starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību, tā kā tās vīzas viņi varēs uzspraust uz nagliņas. Un uh, Londona tiešām ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir kļuvusi uh, vājprātīga. Viņi tā naivi, iluzori iedomājas, ka nu gan jau kaut kā viss nokārtosies. Britu valdībai nav ne mazākās sajēgas uh, kā viņi to dabūs gatavu, nemaz nerunājot par to, ka viņiem būs kāda nojāga par to, ko viņi grib panākt. Uh, un jūs, uh, cienītā kundze, šo partiju pārstāvat. Uh, Vācu kundzei, kas uzdeva jautājumu, Uh, jūs uh, te mani apsūdzat par to, ka es apsū, uh, apsmaidu Brexitu un to tā viegliprātīgi kā joku uztveru. Nē, ticiet man, tā nebūtu nav. Brexit ir uh, Eh, nu, viss tāda brutālākā pašnāvības eh, vēstulīte, kādu man pēdējā, gadā, pēdējā laikā ir nācies redzēt. Eh, būs, būs atcelti lidojumi, simtiem atceltu lidojumu, miljoniem britu pilsoņu nāksies nīkt lidostā, sēdēt uz koferiem, pirms viņi sapratīs, ka nekur citur tālāk par Skotiju viņi brīvdienās netiks. Nākamais kungs. Uh, mēs esam līdzsabiedrība, kas ir visstraujāk audzējusi savienojums starp ar, ar, ar Kopenhāgenes lidostu, tā kā neapsūdziet mūs tikai tādu nomaļu lidostu izvēlē. Redziet, tam par iemeslu ir sas viltīgās arotbiedrības, kas, kuras mums mazliet tā kā izdevās apspēlēt Uh, un, un viņi tur piketē un ņemās un, un, un, un dara visu, lai panāktu to, ka mēs, uh, ka mēs uh, pakļaujamies šādam industriālajam terorismam. Ja tā nebūtu, tad Dāņi un visi, kas vēlas nokļūt Dānijā, jau sen varētu baudīt lidojumus par zemām cenām, ko piedāvā Ryanair. Uh, vēlreiz atgriežoties pie Britu valdības, nu, nu ko lai es tur vēl piebilstu, nu nejēgas viņi ir, uh, kā jau uh, teicu, viņi, viņi naivi domā, ka izdosies aizstāt un duplicēt šo atvērto debesu nolīgumu, kāds ir starp apvienoto karalisti un Pakistānu, starp apvienoto karalisti un uh, Eiropas Savienību. Jā, protams, lai tie briti, kas uh, sapņo par brīvdienām uh, Egejas jūras piekrastē, labāk apsver brīvdienas Karačī. Nu, fantastiski. Uh, nav, nav reālu iespēju, kuras, kuras saredzētu aviācijai rožainu nākotni cietā Brexita scenārijā. Lidojumi vienkārši tiks atcelti. Vai nu būs reāls atvērto debesu nolīgums uh, starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, vai arī lidojumi tiks atcelti. Eh, ja runājam par eh, manu saimniecību, par Ryanair, mēs maksājam eh, lieliskas algas mūsu darbiniekiem, mūsu biļešu cenu politika ir pārskatāma un vispār nestāv klāt tam murgam, kas ir Alitalija līdzsabiedrībai. Un visbeidzot, jautājums, ko uzdeva Itāļu kundze, mūsu akcionāru sadalījums, īpašumu, īpašnieku sadalījums ir visiem skaidri redzams. Eh, akcionāru sadalījums, to starp manā īpašumā esošo akciju skaits ir skaidri redzams mūsu pārskatos. Un eh, tas ir mans pienākums šo informāciju atklāt, eh, ja vēlamies veikt šos, šos pārvadājumus un ceru, ka mm, tomēr nepiedzīvosim smagā Brexita scenāriju Eh, jo tāda būs mums darīšana ne tikai ar vīlušamies un sarūktinātiem britu ceļotājiem, eh, tās var draudēt ar revolūciju apvienotajā karalistē. Un eh, tad sapratīs arī visi tie, tie, tie iestrādnieki, kas, kas ir sapulcējušies apvienotajā karalistē un sāks prasīt to, lai viņu tiesības tiktu garantētas. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Oliri. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Krop. C'est à vous. Kropa kungs, lūdzu. Excusez-moi. Nē, Kanadegu. Um, I was going to speak to the issue. Es uh, pievērsīšos jautājumam, ko pacēla Vanda Kampa kungs. Uh, arī citi par to runāja, kas notiks uh, ar esošiem divpusējiem nolīgumiem, ja ir smagais breks, Brexits un nav šīs vienošanās. Uh, Eh, un kā ar šiem līgumiem, kas tika noslēgta kaut kādos 40, 50, 60, nu, ir divi ierobežojumi. Pirmkārt, tie bija rakstīti tajā laikā, un tur ir rakstīts, eh, kādas eh, lidmašīnas var apkalpot tirgu. Un tām avio kompānijām, kas apkalpo tirgu šodien, viņiem tāda lidmašīna sen vairs nav. Tālāk 40, 50, 60 bija daudz mazāk lidojumu starp valstīm. Uh, un līdz ar to tas rada ierobežojums. Un mums, kas ir svarīgi no Amerikas puses, eh, kopuzņēmumi, kas mums ir eh, ar KLM, ar Lufthansa, ar eh, British Airlines, tie beigsies un juridiskais pamats pieņem, ka ir atvērto debesu nolīgums. Es ierodos ar Lufthansa Frankfurtē Un, ja es lidoju caur Hitro un pēc tam pārsēžos Eiropas lidmašīnā, tas ir uzņēmumu, uzņēmēja darbības līgums starp ASV un Eiropas pārvadātājiem. Un tad viņi vienojas par uh, reisu saskaņošanu, lai tas būtu ērti pasažieriem, un 50% uh, eh, būs apdraudēti tiešo kopuzņēmumu dēļ, eh, tie beigsies dienā numur viens kā tas ietekmēs mazās un vidējās lidost no ASV perspektīvas. Nu, nav daudz tiešo lidojumu no ASV uz mazām un vidējām lidostām. Nu, jo mums te gal galā ir šāda lielo transporta mezglu sistēma. Mēs tā tad uh, lidojam līdz Hitrovai un tālāk caur kopu uzņēmumu. Amerikāņu turisti aizlido uz mazāku uh, kopienu. Tā kā es domāju, tas ļoti eh, negatīvi ietekmēs eh, mazās un vidējās lidostas, jo būs daudz grūtāk viņus tā tad iekļaut sistēmā. La parole à monsieur Thomas. Eh, tagad gan vārds Tomasam Kropam. Jā, varbūt viens komentārs par to, ko teica mans iepriekšējais runātājs no, no Amerikas, ja mēs no jauna uzsākt sarunas par opniskajiem, protams, es arī vēlētos, tad tieši tāpat kā no Hitravas varētu lidot uz Eiropas Savienību, es varētu no Ņujorkas drīkstēt lidot Čikāgu, Čikāgu. Varbūt tas būtu uzli, uzlabojums, bet tas pats attiecas uz atbildību un kontroli. 75% ASV. Gribu teikt, ka jā, Amerika vispirms, bet ASV mums Eiropa ir 50%. Mēs arī gribētu to mīkstināt, bet Amerikā, amerikāņiem ir 57%. Tā ir liela problēma. Man Kamkungs teica, vai tas atstās ietekmes cenām, ja būs Brexit. Nu, es ceru, ka es jau to pateicu, bet cerams, ka būs kaut kāds papildus noregulējums, cerība mirst pēdējā, cerams, ka tomēr dabūsim kaut ko labu un tās, kas paliks līdzīgā veidā kā tagad. Otrais jautājums. Eiropa ir pilna. Uh, ir no viena punkta uz otru piekādātājiem, un uh, nav neviens uh, reģions, kas būtu um, daļa no Eiropas uh, ekonomiskās zonas, viņi lidoja Eiropas uh, iekšienē ietveros arī daudzi uh, austrumērā pa vizē. Um, mēs uh, Eirovings esam uh, nodibinājuši Fransks KLM, un tā kā konkurence ir milzīga, un Renē, manuprāt, ir uh, īru pārvadātājs, un no šīs diskusijas neko citu nedzirdēju, var brīvi pārvietoties Eiropas iekšējā tirgu. Nākošais Čaklīna Foster pieminēja, ka ir arī paralēlās debates par jaunu noregulēju par godīgāku konkurenci. Un uh, nemaz tas nesot protekcionisms, bet tur galvenokārt ir runa par to, ka uh, līdzsabiedrības, kas nemaz nav saistīts ar Brexit, piemēram, pie Persijas līča, ir mazas valstis kam ir milzīgas flotes, tur nav ne strēka tiesības un vispār nav tā noregulējuma kā mums, un, un ar viņiem mums jākonkurē. Mums ir jābūt kaut kādam noregulējumam, ja Eiropas Savienība slēdz no līgumus, lai būtu vienādi spējas noteikumi. Es nezinu, pasaules tirdzniecības organizācijas daļa, kā Libta sabiedrības, to lielākā daļa nezinu. Mēs esam atkarīgi no katra. Nu, katra solī šajā, šajā nolīgumā, katra posmā, un eh, šī ražošana nav PTO. Mēsners kundze teica, ka es e, laikam esmu teicis, ka nepareizi likumi, varbūt, ka nepareizi pateicis. Es domāju, ka likumi, kurus varbūt ne, mums nevisai patīk visiem, bet kas mums ir jāizteno, mēs visi, kas strādājam iekšējā tirgu, ir likumi, protams, ka tie ir pamatoti, ar komisiju padomu to arī līdz pieņēmuši, un tie ir jāpiemēro. Nav runa šeit par nepareizi vai pareizi, bet kādreiz tas ir apgrūtinoši un dārgi, bet visiem jāievēro šie spēles noteikumi. Tad eh, Krāmerkungs eh, vēlreiz par godīgumu argumentu gribētu atkal uzsvērt. Mums ir problēma, ja mēs gribam pārdot lētākas biļetes, tad kerozīns nebūs lētāks. Uh, Nu, nu, lidos nodevs būs arī dārgāks, drīzāk mēs jau dzirdējām, ka šiem lielajām uh, hubu centra lidostām tur būtu 50% atlaide visiem, izņemot uh, šiem uh, uh, pamatklientiem. To arī nemaz tik labi nevar saprast, bet tur, kur mēs varam uh, taupīt, un uh, tas ir personāls, 100 tūkstoši cilvēku Eiropas Savienības strādā šajā nosvarē, un tas nevis nevar būt viņiem par sliktu. Uh, ja cenu samazinām. Eh, ja mēs vēlamies konkurētspēju, bet ir jābūt arī tā, ka Luhansas darbinieks var dzīvot no savas algas. Tā ir mūsu uzņēmuma devīze. Tādēļ mēs arī šeit, šai sakarā, eh, cīnīsimies par brīvību un godīgumu. Tam ir jābūt arī pēc Brexita un vispār aviācijā. Jā, paldies. Un eh, noslēgsim šo paneli ar mēs Leitner kunga atbildēm. Jā, paldies eh, par vīzu jautājumu. To mēs drīzāk aplūkojam un skatām eh, no mūsu britu valsts piedarīgo darbinieku pozīcijas, eh, raugoties uz viņu iespējām turpināt darbu kā līdz šim, nodrošinot viņu klātbūtni tajos reisos, ko viņi apkalpo, tajos punktos, kur viņi strādā. visādi citādi piekrītu jums. Tik tiešām mēs raugāmies, kādu, kāda tam būs eh, ekonomiskā ietekme, ietekme uz mūsu darbiniekiem, bet, ja domājam par, par turistiem, par eh, pasažieriem, nu šeit vēl ir pāragri kaut ko prognozēt bet nu, cik tālu mēs, mēs, mēs paši lēšam, vispirmkārt mums nāksies saskarties ar šo, šo ietekmi uz mūsu darbinieku. darbinieku Maisners kundze, jautājums par potenciālu zaudējumu. Tas pētījums, kuru mēs pasūtījām, tur ir rezultāti, ka 21 miljārdu eiro zaudējums turismā, turisma izdevumos Eiropas Savienības 27 valstīs varētu būt. Ja apvienotā karaliste e, turisti nebrauktu vairs uz Eiropas Savienību. Tas ir šīs, šī pētījuma pamatā. Uh, bet jautājums ar uh, rezervācijām, tas ir mazāk tā, ka turisti vai mūsu klienti 18 mēnešus pirms tam kaut ko rezervē, bet faktiski jāsaka tā, ka tas kļūst ar vien agrāk, bet mēs sākam uh, mūsu ekonomisko uzņēmumu plānošanu, jo ļoti āgri mēs raugāmies uz uh, uh lidmašīnām, uz, uz viesniecām, uz uh, ierašanās punktiem, tas ir jāsaprot tā, tie bija tie 18 mēneši, ko mēs domājām. Paldies! Merci beaucoup! Avant de vous en aller. Paldies! Paldies! Pirms uzklausām Airbus pārstāvi, ir iespēja pieteikties uz, uz vienminūtes izteikumiem Natālija Erāra. Ir mūsu Airbus pārstāve. Vārds jums. Jā, paldies cienījamie parlamenta deputāti, paldies par šo uh, uzaicinājumu būt jūsu vidū un, un, un nu, pabeigt uh, šo, šo kopainas ieskicēšanu, ko teiksmīgi uzsāka lidost un līdzsabiedrību pārstāvi. Airbus uh, bieži vien tiek minēts, ka uh, Eiropas industriālās integrācijas uh, flagmanis, jo mēs nodrošinām uh, ap, mūsu daļa ir 50% pasaules tirgū, mēs eh, nodrošinām tehnoloģisko progresu, eh, izaugsmi, jauninājumus, eh, darba vietas Eiropas pilsoņiem. Mm, mūsu komerciālo gaisa kuģu spārni, piemēram, tiek ražoti apvienotajā karalistē, lidmašīnu astes Spānijā, lidmašīnu korpus un to korpusu centrālās daļas Francijā. Un mūsu panākumu atslēga lielā mērā ir tieši uh, Eh, brīva eh, produktu, detaļu un strādājošo kustība Eiropas Savienībā. Tā ir mūsu eh, panākumu atslēga, mūsu konkurētspējas atslēga līdzās iespējām eksportēt mūsu produkciju, mūsu ražotos gaiskuģus visā pasaulē. Ja pievēršamies apvienotajai karalistei, tad neapšaubām apvienotā karaliste šajā uh, mozaīkā ieņem ļoti nozīmīgu lomu. Uh, tā ir uh, ražo, ražošanas lielvara. Uh, kā jau teicu, mūsu spārni pilnībā tiek ražoti mūsu uh, kompleksā Lielbritānijā. Bez spārniem lidmašīna nav lidmašīna mūsu dažādi piegādātāji, mūsu tiešo darbinieku skaits sasniedz 14 tūkstošus netieši, tas ir vairākas reizes vairāk, mums ir neskaitāmi piegādātāji, apakšuzņēmēji, mezglu izgatavotāji, tostarp Airbus ir aktīvs arī mākoņu datošanas nozarē un uh, ir būtiski, lai Eh, mūsu darbinieki varētu ceļot šurpu turpu pāri Lamanšam eh, kopsumā vairākus tūkstošus reižu dienā, tiktos ar partneriem. Un kā to visu ietekmēs Brexit? Un tīri pragmatiski vērtējot, Airbus eh, gluži publiski iestājās pret Brexitu, pret izstāšanos no Eiropas Savienības ne ideoloģisku apsvērumu dēļ, ne politisku apsvērumu dēļ, bet vadoties no tīras biznesa loģikas, pragmatiskās loģikas, lai nezaudētu mūsu konkurētspēju, mūsu uh, unikālos konkurences trumpļus pasaules tirgu, lai sacenstos ar amerikāņiem, uh, cita starpā arī ar ķīniešiem, ķīniešu ražotājiem, kas kļūst arvien spēcīgāki. Um, manā rīcībā ir tikai uh, piecas minūtes, tāpēc uh, tā, tādā virsrakstu līmenī uh, pieteikšu savas galvenās atziņas, kas drīzāk būs jautājumi, nevis atbildes. Pirmais darbinieku brīva pārvietošanās. Mums ir nepieciešami tūkstošiem darbinieku, kas strādā dažādās vietās, sinhroni, saskaņoti, Eh, jebkurā brīdī var ceļot, tikties ar citiem, lai Rolls-Royce inženieri var, var sazināties ar inženieriem eh, Vācijā, eh, šķērsot Lamanšu, kurā katrā brīdī. Tas ir pirmais. Domājot par, par mūsu strādājošajiem ekspatiem, kas ir valstspiedrīgie vienā valstī, bet, bet dzīvo un strādā citā valstī, citā Lamanša, otrā Lamanša krastā Otrs lielais jautājums, kas ir ļoti tāds eh, drūms jautājums, proti, eh, kas notiks uz robežas, uz Lielbritānijas robežas ar Eiropas Savienību. Mēs eh, sūtām lielā daudzumā dažādas detaļas un mezglus, pāri ša, Lamanšam, tāpēc mēs esam nepārprotami ieinteresēti, lai nebūtu tarifu, nebūtu nodevu Uh, līdzsabiedrības tur varbūt kaut ko var, var, var izdomāt un, un, un, un, un, un saplānot, paļau, paļaujoties uz kādiem seniem, seniem rakstiem un nolīgumiem, bet mums, kā ražojošam uzņēmumam, ir svarīgs viens, lai būtu beztarifu uh, robežķērsošanas iespējas. Tas uh, šādas nodevas un, un maksas būtiski ietekmēs mūsu spēju laikā sagat, izgatavot pasūtītās lidmašīnas, uh, piegādātās laikā klientam par norunāto nolīgto cenu. Pat ja taptu kāds, kāds, kāds, kāda noruna, kāds nolīgums, kas pēc būtības būtu līdzīgs līdzšinējai muitas savienībai, tas joprojām nozīmētu sarežģījumus, jo atšķirtos regulējums vienā un otrā Lamanša krastā. Kā šīs pārbaudas, šo atbilstības pārbaudi veikt maksimāli efektīvi un nesāpīgi? Tas ir jautājums. Mēs jau runājām par EASAS lielo uh, lomu un nozīmi. Mēs nevēlamies ne mazākās atšķirības uh, drošības, nekaitīguma, nebīstamības noteikuma ziņā, jo runa jau nav tikai par to, ka tā ir ērtāk un vienkāršāk, ir vajadzīga uh, sistēma, kas, kas garantē šo noteikumu ievērošanu, izpildi, lai būtu kāds, kas ir tā kā policists, kas īsteno šos noteikumus. Tie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kas var būtiski ietekmēt mūsu konkurētspēju. Un tad ir trešais lielais jautājums - mūsu partnerības, mūsu uh, līdzinējās uh, attiecības ar, ar Britu gaisa un kosmosa, uh, aviācijas un kosmosa industriju uh, Uh, piemēram, Galileo projekta ietvaros, vai mums nāksies saraut šīs partnerības saiknes, uh, vai mums nāksies atteikties no britu piegādātājiem uh, pētnieciskos projektos, kuros esam iesaistījušies, tā lai šī sadarbība nepārtrūktu. Tā kā ir grūti to visu rezumēt, skaidrs ir tas, ka ir nepieciešama vienošanās tieši par aviāciju ES un apvienotās karalistas starpā joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, ļoti konkrētu jautājumu, tostarp par to, kādai, kādai būtu šai, šai norunai, no tā ir atkarīga mūsu konkurētspēja pasaulē. Paldies, Erāras kundze. Dodu vārdu mm, plecošiem deputātiem. Mm, Dārsa kungs, vārds jums. Paldies. Priekšsēdētāji. Baha kungs, es jautāšu vāciski. Gaisa satiksme lielākā tiesa satiek, eh, sastāv no uzticības, no klientu uzticības galvenokārt. Un mans jautājums eh, ar visu piesacību, ko jūs paudāt, jūs mēģinā, mēģinājāt eh, paust optimismu, bet tomēr skaidri varēja saklausīt, ka vislielākais optimists šajā Brexit jautājumā tomēr sāk šaubīties un ka 2019. gada marta termiņš nebūs iztenojams. Mums nebūs noliekums 2019. Uh, gada martā. Mans jautājums ir uh, tāds, jūs uh, noteikti, lai nodrošinātu šo uzticību, jums vajadzēs nodrošināties. Pirmkārt, vai ir iespēja nodrošināties un beigās apdrošināties, un vai apdrošināt likumdošana sabiedrība gau galā gūs vislielāko labumu no Brexit. Monsieur Rikē, sitavu. Paldies, Rikē kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, nu, vēlos dalīties trīs tādās nelielās pārdomās drīzāk. Vispirmkārtām eh, eh, no mm, paneļa izskanēja, no lidostu pārstāvjiem izskanēja, ka cik tālu aviācija tiek skartā, tas nav politisks jautājums. Bet, nu, redziet, viss šai pasaulē ir un var būt politisks. To starp satiksme, to starp biznesa un ir labi, ja ir, ir kāds, kas pasaka, tagad būs tā, ir nepieciešams tā Eh, bet, bet tad ir tāda kundze kā Terēza Mēja, kas uh, paziņo Brexit, tas ir Brexit. Uh, un citi varianti nav, nav, netiek pat apsvērti. Uh, nu, uh, kā to tulkot, tas nozīmē, ja nav vienošanās par uh, pilnīgi visu, tad vienošanās nav vispār nekādas. Uh, Mm, kā to analizēt. Uh, nu, šai ziņā esmu diezgan lielā vienprātībā ar, ar mūsu panelistiem. Paldies, vārds Andersons kundzei. Paldies, mēs tiešām lepojamies. Ka Airbus ir daļa no Eiropas, un tas ir viens no veiksmes stāstiem. Uh, I did want to ask you specifically about what you feel the impact is also in relation to. Un eh, īpaši saistībā ar eh, pētniecību un Eiropas finansētām programmām plašākā nozīmē un eh, harmoniskām uh, industriālajām attiecībām Eiropas attīstībā, attīstībā un kā tas viss darbojas visu labā darba devēju strādājošo un arotbiedrību labā un ko jūs darāt ar saviem uh, pilsoņiem un brīvu pilsoņu pārvietošanos. Mēs esam ļoti nobežījušies par to, kā notikuma attīstās, īpaši kā apvienotās karalists valdība tiek galā ar situāciju. Un skaidrs, ka es pilsoņu tiesības netiks pilnībā aizstāvētas uh, par uh, ģimeņu atkal atpienošanos. Ļoti neskaidrs ir jautājums, un tas attaisnojums, kas vienmēr tiek minēts, ka uh, visa veida imigrantiem eh, jāstopas ar ļoti grūtu situāciju - rāsismu, ksenofobiju un tā tālāk. Vai jūs varētu arī šos jautājumus komentēt? Paldies, Andersons kundze. Un Gālerkungs pēdējais, lūdzu. Gālers ir vācu vārds. Gālerkungs. Man ir jautājums Rākundzē, viņu uzklausīju, un uh, faktiski izriet secinājums, ja tas ir tik sarežģīti vai tik nedroši, neskaidri, ar to jau pietiek. Saglabāt ražošanas ķēdes ar apvienoto karalisti, ja tas viss ir tik neskaidri, vai darbinieki patiešām varēs lidot šurp turpu un uh, strādāt, tad loģiskajam secinājumam vajadzētu būt, ka mēs uh, Eiropas kontinentā šeit ražojam? Vai Airbus jau par to jau padomājis? Tūn vērmenam. Paldies par jautājumu. Nu, un tagad došu vārdu Ēdskundzei atbildēm. Īpaši par zinātnisko pētniecību. Un es gribēju atzīmēt, ka diezgan eh, grūti, protams, ir visiem atbildēt, eh, bet arī jautājums drīkst uzdot tikai vienu minūti. Eh, un jums vienu minūti tagad atbildēt, kodu, kādu vēstījumu jūs vēlaties mums sniegt, lūdzu. Nu, tā tad jautājums par to, kas notiks zinātniskajā pētniecībā un repatriācijas tiesībām. Uh, Mums ir vajadzīgs pirms vienošanās. Kamēr mēs nezinām, uz kāda pamata vispār notiks sarunas, nu tad ir ļoti grūti jau kaut ko komentēt, jo jūs jau varat saprast, ka apvienotā karalists, piemēram, gatavojas saglabāt da, savu dalību apārsnī 2020 Bet kamēr ne par ko neesam vienojušies, kamēr par visu neesam vienojušies, nu nezinu, kāds būs uh, diskusijas sarunu rezultāts. Tā kā es nevaru komentēt uh, par kaut kādu priekš, spekulēt, kāds priekšlikums bū, nāks no apvienotās karalistas puses, jo sarunas tikko sāku tāšu. Uh, sākušās. Nu, protams, ka cilvēki koncentrēs savu darbu un projektiem, nu, tas uh, liek Airbusam ar to visu strādāt, un ir ļoti daudz, esam manokši malā politiskos jautājumus, bet politiķiem ir jāvienojas. Citādi mēs visi būsim neapskaužamā situācijā. Lai atbildētu uz jautājumu par to, kā tikt galā ar nedrošību, nestabilitātu, kā mums jā. Uh, plāno kaut kādas pārējas uh, eh, pasākumu, lai galerkungs pārvietotu ražošanu. Mēs esam gara cikla ražošana. Mēs nezinām, kāds būs politiskais rezultāts. Protams, ka skatīsimies uz uh, eh, ilgtermiņu perspektīvām, bet es gribu uzsvērt, eh, ka zinātība un aktīvi kādus um, Lielbritānija ir izveidojusi. Mums jau, kā Eiropiešiem, nevajadzētu ar viņiem karot, mums ir eh, ar viņiem jāsadarbojas, lai joprojām ražot labākās lidmašīnas pasaulē. Tā kā mēs gribam būt optimisti šajā eh, stadijā, protams, kā jautājumi ir svarīgi un nav atbildēti, un gribu sacīt, ka tie ir svarīgi mums, bet eh, varbūt arī vēl svarīgāki maziem vidējiem uzņēmiem, kas līdzdarbojas piegājuši ķēdē. Uh, jo jums ir būtisks investīcijas un tā tālāk, IT sistēmās jūs varat tik galā, jūs varat savus eh, procesus eh, pielāgot, bet jā, eh, pēkšņi muitas kontrols un kaut kas tāds administratīvs barjeras rada pārtraukums piegājuši ķēdē, tad tieši MBU cietīs visvairāk. Un tas tiešām rada bažas īpaši ja uh, mārciņas kurs ir krities un viņi pārdod mārciņās, nu tā tad lūk arī šī piekāžu ķēde var izrādīties ļoti svarīga. Paldies! Nu, kāds, Frāds kundze, būtu jūsu secinājums? Es vienmēr uzskatu, ka mēs dzīvojam integrētā Eiropā un pasaulē, mēs vienmēr varam rast veiksmīgāko risinājumu, un tā varbūt ir labākā opcija no biznesa viedokļa, taču politiķi diemžēl atbild par visu, tā kā nu tagad eh, cerēsim, ka viņi tomēr atradīs eh, labāko risinājumu Eiropas ražotājiem un uh, avio līniju uh, klientiem. Paldies! Uh, Terāras kundze. došu vārdu Golšēna kungam. Jā, no Eiropas tirgus apšaubām ir unikāls tirgus. Īstais jautājums, uz kur būs jāatbild, ir, kāda būs ietekma, ietekme sarunām un kā tas ietekmēs tos operatorus, kas aizies no kopējā tirgus. Un kā tas ietekmēs avio kompānijas. Paldies! Tolankungs. Es domāju, četras lietas. Es jau teicu, ka īrija ir vis, tākstieties visvairāk, jo mēs esam visvairāk atkarīgi no gaisa pārvadājumiem. Un jūs jau dzirdējāt, kas notiks ar šo te savonējumu. Tālāk IKAK un EASA tie ir svarīgi jautājumi. Un uh, Lielbritānija ir jāsaglabā dalība. Tur to uh, diktē veselais saprāts bet eh, paldies Fosters kundzē par viņas komentāriem, es piekrītu. Jā, mums vajag skaidrību, kad, ko. Un nav tas atkarīgs no tā, vai cilvēkiem tas patīk vai nē. Volškungs, ko jūs vēlētos teikt Aviācija ir viena no veiksmju stāstiem Eiropas Savienībā, un mans ar gandarījumu saka, ka Lielbritānija vienmēr ir atbalstījusi atvērtas, uh, liberālas uh, attiecības transporta tirgu. Un faktiski uh, mēs vēl cenšamies lausties atvērtās durvīs. Uh, Mums ir jānoslēdz visaptverošs aviācijas nolīgums starp apvienoto karalisti un ES, paturot eh, tajā visas eh, patērētāja priekšrocības, kādas tās ir. Un es domāju, ka tieši tas ir ceļš priekš. Alīrīkungs. No apvienotā karaliste tā nemainīs tās pašreizējo politiku, tā tomēr nonāks pie smagā Brexita un tas eh, nozīmēs lidojumu traucējumus starp Eiropu un apvienoto karalisti no 19. gada aprīļa un acīm redzot daļai turpināsies vasarā. Un tā tad termiņš nav marts 19. gadā. Uh, bet eh, gan septembris 18. gadā mēs sāksim atcelt lidojumus pirms sešiem, sešu mēnešu pirms. Mēs negaidīsim līdz pēdējiem brīdim, līdz 19. gada uh, pavasarim. Uh, eh, Krāmerkunga jautājums par reģionālajām lidostām, kas zaudē naudu. Uh, tās var, uh, tam ir jāaug. Šarleru A kādreiz strādāja ar zaudējumiem, tagad viņiem ir 9 miljoni un viņi pelna 40 miljonus gadā. Kenedī kungs. Es domāju, ka mums eh, svarīgākais ir tas, ka ES pilsoņi faktiski raugās uz eh, aviāciju tāpat kā uz citām industrijām. Mēs nevēlamies tagad sektoriāli pieejamus vai kaut ko visaptverošu. Un eh, tā kā gaisa pārlidojumi ir unikāli un arī nozare ir uh, Mm, unikāla, ņemot vērā, kā darbojas nolīguma, kā darbojas visa industrija un ka nav rezerves pozīcijas. Paldies priekšsēdētāji, ka viņi saved mūs visus kopā un, mm, es domāju, runājot ar saviem kolēģiem savās dalībvalstīs, vajadzētu to runāt. Mums, e, protams, ir jārunā par farmāciju un citām nozarēm, bet aviācija ir svarīgs jautājums, kas ir jāatrisina. Paldies un kopkungs. 25 gadi iekšējais tirgus ir eh, unikāls veiksmes stāsts aviācijai. Mēs gribam, lai tas tā arī paliek. Luhāns kā privāts uzņēmums Vācijā valstī, kas cīnās uh, par atvērtiem tirgiem pret protekcionismu, mēs piedalīsimies. Mēs, ja paliks Brexit variants, mēs vēlamies, lai būtu noregulējums, lai paliek šis atvērtais tirgus. Kā jau vairāk kā teicu, tiem dalībniekiem atvērtais tirgus, visiem dalībniekiem jābūt spēkā likumiem, ko paredz Eiropas Savienība. Tur nevar būt divu šķiru sabiedrība. Tur var labi noteikti atrast risinājumu. Neesmu gluži bez optimisma, ka pēc garām sarunām varēs panākt labu noliekumu par aviāciju. Varbūt, ka ir spēkā teiciens ceriem ir pēdē, pēdējā. Varbūt, ka Lielbritānija pārdomās, varbūt kaut kādu neticam brīnumā nespēju saskatīties palikt tomēr iekšā, un cerība mēs pēdējām, kāda ir Vant, Vandekam kungs teica, jā, Brexit nav iespējams, viņš uh, Twitterī ielicis. Jā, uh, tiešām varbūt vajadzētu darīt visu, izmantot visas sabiedriskās attiecības, lai to visu padarītu atgriez, atgriezenisku. Atgriez Pastener kungs, paldies. Jā, Brexit, protams, ir ļoti svarīgs tēmats, un mēs tā pragmatiski mēģinām uz to skatīties. Un, ja jūs tādā veidā uz to skaties, tad ir redzams, ka tas ietekmēs turismu negatīvi gan pašā apvienotajā karalistē, gan 27. pārējās dalībvalstīs, ja nebūs vienošanās, vai vienošanās būs slikta. Jā, paldies. Tā tad uh, secinājumi ir tādi, ka tā īsti šobrīd vēl secinājumus uh, nav iespējams izdarīt. Uh, jebkurā gadījumā patiesas prieks par ekspertiem, kas vaļsirdīgi izteicās. Uh, mēs visi uh, kopā Uh, balsojām un priecājamies arī par mūsu ekspertiem, kas, kas uh, ar savu nostāju, savu pozīciju apliecināja, ka Lielbritānijai būtu jāpaliek Eiropas Savienības sastāvā. Uh, mm, mēs pieskārāmies arī EASA uh, lomai uh, šajā mm, aviācijā. Mēs iestāsimies un turpināsim prasīt, lai tiktu panākta reāla vienošanās ar apvienoto karalisti un mūsu pilsoņu, mūsu tautsēmniecību varētu baudīt šīs ciešās saiknes. Uh, pateicoties aviācijai, ko tā ir baudījusi aizdītās desmitgades. Paldies, paldies mums visiem, un jo īpaši mūsu panelistiem. Un mēs tiekamies un turpinām darbu pēc brīža. Mes chers collègues, nous continuons. Kolēģi, turpināsim darbu. Mūsu ierastā darba sesija nav atcelta. ja vēlaties uh, pārunāt kādas aktualitātes savā starpā, tad lūdzu to dariet aiz šīs uh, sanāksmes zāles durvīm. comme le journal. Nous avons le plaisir d'accueillir. Mums ir paties uh, prieks sveikt eh, Heraldu Rītersu uz sarunu, lai apspriestu to, kā noritējusi eh, CEF, eh, Connecting Europe Facility, transporta nozars konkursu sludināšana 2016. gadā viens liels konkursu, konkursu bloks bija un divi tādi mazāki konkursi tika sludināti ar diviem tādiem lieliem virsmērķiem veidot, aizlāpīt tos starpsavienojumu iztrūkumus, tos robus, kādi pastāv Eiropas transporta tīklā, veicinot pārobežu satiksmi. Tas ir pirmais virsmērķis, otrām kārtām garantēt ilgspējīgas, efektīvas transporta sistēmas uh, pieejamību, gatavojoties nākotnes pārmaiņām, dekarbonizācijas tendencēm un veicinot dažādu transporta režīmu, multimodalitāti, starpsavienojumus. Un Rīters kungs ir, ir viskompetentākais cilvēks, kas mums par to var vēstīt. Uh, Eh, šo, šo pagājušā gada konkursu vērtēšana tika noslēgta burtiski pagājušā nedēļa, un eh, ir, ir izdarīti pirmie secinājumi. Rītersa kungs, vārds jums. Jūs esat eh, brīnišķīgs, gluži vai neaizvietojams cilvēks savā, savā amatā, savā pozīcijā, tāpēc ar prieku jūs uzklausīsim. Paldies priekšsādātājas kundze, paldies par uh, siltajiem uzņemšanas vārdiem. Man ir patiesa prieks būt šeit jums uh, līdzās. Ar prieku jūs iepazīstināšu ar to, kā mums sekmējās ar uh, konkursu sludināšanu pagājušajā gadā. Uh, šo prezentāciju jums sniegšu angļu valodā, kaut arī manā mazāko iebildumu izteikties uh, angli, franciski. Dāmas un kungi, lai prezentētu rezultātu šiem konkursam 2016. gadā, pirmkārt gribētu atsaukties uz uh, komisāru kas bija eh, pie jums eh, pēdējā sanāksmē un jau uh, pasludināja jau iepriekš uh, par šī konkursa rezultātiem. Un, uh, bija arī jau indikācijas par laika procesu, un es gribu jums pastāstīt pavisam īsi par dažiem rezultātiem. Es zinu, ka jums bijis ļoti gara diena. Tas bija ar ļoti jaukām debatēm. Šorīt no rīta bija Igaunijas ministre klāt, kas prezentēja galvenos jautājumus, kur bija arī runa par Connected Europe Facility, bet arī par digitālo programmu. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka šajā posmā, trešajā izvēles posmā bija 2,7 miljārdi investīciju, un uh, tur bija trīs konkursi 2014, 15 un 16 gadā. Un uh, Tas bija arī kohēzijas valstis iesaistījās, jo viņiem bija iespēja arī izmantot šīs nacionālās aploksnes trīs secīgos uh, kārtās, un šis ir trešais, eh, trešā kārta, kas uh, tagad beidzas. Uh, Galvenie ga vēstījumi trīs slaidos, pirms es vairāk par detaļām runāšu. Konkurs, cienījamie parlamenta deputāti, ir jau tā ļoti plaši ir aprakstīts un gribētu to kā tādus būtiskos uh, vēstiem 3,8 uh, eh, reizes pieejams 6,5 reizes kohēzijas valstīm un uh, eh, 11,3 miljārdi no kohēzijas aplums ir izmantoti. Un uh, deputāti jau to šī informācija saņemējuši. Neviens negaidīja, ka no Connected Europe eh, facility, tas būs tik, tik veiksmīgs, veiksmīgs izmantojums tikai trīs gados. Es domāju, ka tas ir būtiskākais vēstījums, ko gribētu jums pastāstīt. Un turklāt vēl, tas nav tikai kā jūs pēdējā ievokumā redzat, eh, ka ir runa par naudas sadalījumu, ka katrs varēs izmantot pilnīgu aploksnes apjomu, bet eh, šeit runa arī par ieviešanu, par īstenošanu. Kā jūs redzat, 640 miljoni no grantiem kohēzijas valstīs eh, ir atgriezušās reinvestīcijām. Vien, viens piemērs Polija valsts iepirkumā, kas bija 2016. gada sākumā jau bija spējīga ekonomiski strādāt un 500 miljonus uh, atkal investēt uh, un uh, investēt projektos, kas tika izvēlēti. Tagad tas bija ļoti veiksmīgi, veiksmīgs veids, kā ieviest un īstenot projektus, ko mēs kopīgi izvēlējāmies. Nākamais slēdz lūdzu. Vēl viens būtiskais vēstījums, ko gribu jums pastāstīt, ir jūsu jautājums eh, priekšsēdētājas kundze. Eh, naudu veltīt tikai lielajiem uh, projektiem, bet arī starp robežu <clears throat> jomām. 110 miljoni ir rezervēti šiem mazajiem uh, pārobežu projektiem. Un uh, mēs šādā veidā varējām izmantot pilnīgo elastīgumu, kas mums bija 20% šeit bija Un eh, šeit mēs varējām arī pārbaudīt līdzekļus starp budžetiem, tieši to mēs arī darījām, tā ka mēs 30, 13 projektus izvēlējāmies, eh, un 140 eh, miljoni bija kopīgā summa šiem projektiem. Un es domāju, ka tas ir būtisks vēstījums, ko gribu jums pastāstīt. Un šie mm, kopīgā rezultāti 14, 15, 16 gadam 604 projekti ir izvēlēti, gandrīz 2000 saņēmēji, ir līdzfinansējums 21,4 miljārdi, kas ir pār pa 90% no budžeta, kopīgā budžeta, un totālas investīcija apjoms 41,6 miljārdi. Nākamais slaids, lūdzu. Šeit drusku detaļas nerunāšu pārāk gari. Priekšādātājs kundze konkursā 16. gadā bija trīs mērķi. Pirmkārt, eh, ir eh, samazināt tādas trūkumus šaurās vietas, eh, un otrais op - optimizēt transporta efektivitāti un savstarpēju savienojamību, un budžets ir tika veltīts šiem trim galvenajiem mērķiem. Ja raukāmies uz nākamajiem slēdiem, redzat, ka mēs esam saņēmuši uh, iesniegumus eh, finansējumam par 7,4 miljārdiem no 152 projektiem. Ārējie vērtētāji šos 5,591 eh, eh, ir kopīga summa no 28 projektiem, un sarkanā un brūnā slēdēs redzat, ka tur ir runa par 2,5 piešķirtais budžets ir miljardos, un zaļais, zaļā svaids ir 2,659 eh, miljārdi. Tad mums bija jāsamazina ievērojami no oranžā uz zaļo, kas bija pieejami. Un vajadzēja samazināt eh, tātad daudzus projektus, eh, ko, jo nebija naudas šiem projektiem dažreiz tas ir atšķirīgi sadarīts, mēs raugāmies aploksnēm, ir īpaši kohēzijai, ir šis milzīgais pārsniegtais pieprasījums un līdz finansējums 1,7 miljārdi, ļoti nedaudz nauda no kohēzijas naudas aiz, eh, uz gada programmām, uz daudz gada programmām arī bija drusku vairāk naudu pieejama, ir īpaši tādiem projektiem kā inovācija idejas eh, un eh, gada programmas jūs redzat šeit, eh, kas iekļauj šos mazos pārobežu projektus. Ja jūs drusku vairāk detalizēti nākamajā slaidā redzētu, uz kurien šī nauda ir aizgājusi, pamatā tie ir šī zilā, zilais stabiņš, ko jūs redzat. Ceru, ka jūs varat trausiet to no tāda attāluma. Ir šie būtiskie tīkla koridori, otrais ir uh, 297, eh, tas ir ERTMS. Citas sadaļas ir šie eh, sadarbspēja, inovācija, Cezara, ITS eh, un šie pamatīkli, multimodālie tīkli. Nākamais slaids, ko redzam, ir šī vispārīgā aploksne, tas ir drusku vairāk redzams, jo tas ir slepenā krāsā, bet tomēr jūs droši nevarat savasīt. Vislielākais ir Cezara, un tad ir uh, ETMS inovācijas eh, un eh, jūs eh, redzat arī projektus visaptverošajos tīklos, projektos, kodotīklos. Un tas ir tāds kopīgais rezultāts konkursa prioritātēm. Gribu šo vispārīgo vēstījumu jums pateikt. Tad mēs optimizējam budžetu, cik vien varējām. Uh, tāda kohēzija, ka trīs gadu laikā pilnībā tika izmantota, un tad bija arī īpaši vēl projekti, kas pamatojās uz gada uh, projektiem un bija mazie pārobežu projekti. Un, protams, jūs redzat, ka šis, uh, šis prospekts, šis dokumentu kopums, uh, tas jums visiem būtu pieejams. Mēs to saucam par Bībelēm no 14., 15., 16. gada. Tas ir pēdējais no šī, no šī minējuma. Jā, un eh, pēc kopīgā eh, konkursa 18, 19, 20 gadā būs pieejami apvienotie, šis apvienotie sēņu klājums. Tātad vai nu tas ir jāizmanto, vai tas ir jāzaudē. Tātad šis princips arī da, eh, daļu no naudas aizpūties atpakaļ. Un uh, Bet šis būs uh, lielais pēdējais uh, projekts kopums. Un... Nu, lūk, priekšstādātājs kundze, paldies par iespēju jums īsumā vēstīt par to, kāda ir mūsu pagājušā gada darbības rezultāti. Esam ārkārtīgi apmierināti ar to sadarbību, kāda ir uh, mums bijusi ar jūsu komiteju, arī ar dalību valstīm, uh, kur šie projekti gal galā tiek īstenoti. Tas apliecina mūsu spēju un gatavību īstenot šādus uh, plašus uh, pārobežu projektus. Uh, Eh, tas ir būtiski, jo arvien lielākā mērā finanšu līdzekļi tiek atvēlēti tieši specifiskiem parametriem atbilstošiem projektiem, eh, novatoriskiem eh, pārobežu projektiem, klimatām vidē draudzīgiem projektiem, kuriem ir globāla vērte. Ceru, ka šī sadarbība turpināsies. No savas puses varu apliecināt savu gatavību mm, tā arī rīkoties. Paldies! paldies. Eh, Rītersa kungs par eh, šo izcilo skaidrību, precizitāti un eh, dinamiku, ar ko jūs esat labi pazīstams. Un prieks arī par lielisko sadarbību, kāda ir izveidojusies mūsu starpā. Vanda Kampa kungs. Jā, paldies priekšēdētāji. Es, man no šī entuziasma drusku ir jāatpūšas no Rētēs kunga. Vispirms gaiss jāievāk. Uh, plaušās pēc šīs eh, ļoti eh, nogurnošās pēcpusdienas, kad diskutējam par Brexitu. Faktiski ir labi kaut ko ļoti labu dzirdēt, pozitīvu, arī miljārdu izteiksmē un eiro izteiksmē. Bet esmu, godīgi sakot, noguris, tādēļ man tikai nedaudz jautājumi. Es eh, šī, šo bībeli precīzi vasaras atvainājumā izlasīšu un salīdzināšu ar iepriekšējām bībelēm, lai paraudzītos, vai tik tur nav kļūdas vai kādas dubultošanās. Nē, bet tagad uh, nopietni divi jautājumi. Pirmais par izmaksāšanas uh, ritmu. Jā, par finanšu perspektīvu tas ir līdz 2020. gada decembrim. Vai izmaksāšanas ritms būs nodrošināts, jo jaunais finanšu perspektīva būs laikam tikai gadu vēlāk, vai izmaksāšana šajā laikā pa vidu būs nodrošināta, jo tad pa vidu vēl būs vēlēšanas, būs jauna komisija, un eh, tas varētu būt problemātiski. Negribu šeit eh, mālēt eh, melnu vēlnu, bet tā varētu būt problēma. Otra lieta, ko ģenerāla direktorāts Regija no tā visa ir mācījies, jo uh, kohēzijas līdzekļi ir ļoti labi tikuši izmantoti, vai šī sadarbība, vai jūs varbūt esat greizsirdīgi uz viņiem, es pieņēmu, ka, jā, tas faktiski ir regija kompetencē, to es nezināju, bet uh, es uh, varu taču cerēt, ka DigiMove nostāja uh, arī ir tikusi pastiprināta. Es Raiters kungam vēlu ne tikai labus panākumus ar šo jaunajās sarunās, bet es arī ceru, ka Būtas kundze jauno enerģiju, šo jauno dinamiku izmantos, lai visu vēl paprašinātu. Paldies! Anajala Sender. Ajala Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrist tam, ko jūs eh, sacījāt par eh, Ritere kungu un viņa sadarbību ar mums. Un, principā, viņš arī atsaucies ir uz visiem mūsu pieprasījumiem par informāciju. Es eh, varu teikt, ka esmu ļoti apmierināta ar šādu iznākumu. Un cilvēki manā reģionā bija ļoti priecīgi Uh, par šādu te atbalstu saņemšanu. Un es atceros, kad jūs sacījāt uh, par šo pēdējo pētījumu. Mans reģions ir ļoti apmierināts. Eh, así nos lo hemos tomado, así que espero que las cosas vayan bien. Pero me gustaría además... Un tas bija tāds kopīgs darbs ar citiem reģioniem. Bet kā Vande Kamp kungs teica, mums ir jāsāk gatavot eh, darīt darbu. Es eh, saprotu, ka ir jāveido budžets eh, tālākai infrastruktūras attīstībai, un tās ambīcijas, ko mēs paudām, jūs to raksturojat ļoti labi. Tas nav tikai pieprasījums, bet jūsu uh, departamentam, jūsu dienestiem ir jācenšas aprēķināt, cik daudz mums um, būtu jātērē, lai mēs varētu uh, tiešām uh, nodrošināt līdzekļus uh, tiem uh, konkursu projektiem, kurus ir nolemts atbalstīt. Un uh, kā tas saskan jau ar tām sa ar saistībām, ko jau esam uzņēmušies. Tātad uh, jautājums ir Vai liels ir šis iztrūkums, vai daudz ir, teiksim, šī projekta, kam trūkst šī finansējuma? Par metodoloģiju runājot. CEF metodoloģija, Connecting Europe Facility metodoloģija. Es ar spēju demonstrē to, ka komisija veiksmīgi ir darbojusies. Mums tiešām ir, mm, būs kādu laiku smagi jācīnās, eh, runājot par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu projektiem. un lai nodrošinātu to, ka šī metodoloģija tiešām darbojas un tā palīdz ne tikai vienkārši investīciju situācijas uzlabošanai eh, kohēzijas valstīs, bet ka tas dod arī eh, no tādu noteiktu mm, modeli Eiropas investīcija banka iesaistoties. Tas tiešām ir veiksmes stāsts galu galā, mm, ņemot vērā jūs sniegtos uh, eh, pakalpojums un jūsu darbu. Mēs jūs katrā ziņā atbalstam. Paldies. Eh, nu, uzklausīsim Krāmera kungu. Jā, paldies. Nu jā, bija diezgan uh, pamatīgs uh, sējums, nesmu visu to izlasījis. Bet, eh, nu, Vanda Kampa kungs eh, sacīja, ka viņš eh, tā tad papētīs, kur tie trūkumi ir, nu, un 10 miljoni mums tagad mūsu rīcībā ir, tas ir labi. Un ja mēs strādātu kopā ar reģionu komiteju, tad tam būtu noteikti rezultāti. Nu, tam faktiski visām vajadzēja sākties pirms 30 gadiem, bet labāk vēl nekā nekad. Man ir divi jautājumi. Nu, par šo iztrūkstošo posmu - 40 miljoni kā tas ir, vai nu, tur tā kā ir, kā no polijas puses viss tā kā ir izdarīts, un tur no Vroclavas tajā posmā, bet kas notiek tālāk? Vai ar Vācijas valdību beidzot tur ir panākta vienošanās? Es neesmu dzirdējis. Man liekas, ka Brandenburgas zem, federālā zem vispār nav neko plānojis. Un Vācijas satiksmes ministrs vispār to ir aizliedzis, jo tā kā tas ir ļoti svarīgs Eiropas projekts, bet eh, Vācijas valdība no tā nacionālajā līmenī tikai um, cenšas izvairīties, vai mēs nevaram izdarīt spiedienu, lai uh, šo te gabalu uh, līdz Kotbusai beidzot uh, nofinansētu. Tālāk, ielas ir atsevišķas punceļi uh, uh, un uh, nodevas par autoceļu izmainošanu. Ir valsts, kurām tā ir šāds nodevas un ir tāds, kurām nav. Bet jautājums, uh, cik liela daļa no kofinansētajiem ceļu projektiem ir tādi, uh, Eh, kur eh, vēlāk eh, tiks pacelti ieņēmumi un tiks piemērotas nodevas. Un tālāk. Čehijā problēma ar ceļu projektu, kā man teica. Junker kungs teica, ka tas tiks regulāri novērots, vai tas tiešām tā notiek, vai arī līdzfinansējums uh, nonāk tādos projektos, kas neatbilst Eiropas saimnības vidas likumdošanai. Pīperkungs lūdzu nākamais. Ja, paldies priekšsēdētājiem. Īsts jautājums. Vanda Kampkungs jau to pasvītroja kohēzijas eh, valstīm. Eh, ir radušās zināmas eh, problēmas ar CEFU un nav tik viegli atrisināt šīs problēmas. Un, uh, E, problēma ir sadalījums, šo līdzekļu sadalījums. Ir šis nacionālās aploksnes un ir uh, zemes, kas kaut ko m, mm, tur piešķir savā, no savas puses ir tāds, kas neko no savas puses nedara. Dažām daudz projektu, dažām nē. Šis punkts būtu jāatzīmē. Un tad, kad beigsies CEF, ko mēs redzēsim? vai būs tādi līdzekļi, kas e, nebūs izlietoti. Ja mēs neizlietosim visus līdzekļus, vai tad nevarēs visi reģioni atkal uh, piedalīties, lai, nu, tad izmantotu to, kas būs palicis pāri. Jā, paldies, Pīperkungs un Kūna kungs. Paldies, e, priekšsēdētājs kundze. Es eh, priecājos par rezultātiem, jo šī te kombinācija starp CEF un kohēzijas fondiem uh, manā izpratnē tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām ar tiem panāktu lielus mērķus, tautsēmniecības izaugsmi vai arī situācijas uzlabošanos, eh, ar jaunatnes bezdarba likvidēšanu, un tajās zemēs, kur mums ir īpašas bāžas, un tas ir struktūrāli vājās valstis. Un es ar lielu prieku skatījos, ka Rumānijā un Bulgārijā un Ungārijā un Slovākijā, Portugālē un Itālijā Trans-Eiropas asī ir uh, veltīti līdzekļi, kas ir saistīti ar tiešām Eiropas savienojumu veidošanu. Tas ir ļoti svarīgi tautsaimniecībai. Un tāpēc mēs varam šeit realizēt šo te svarīgāko principu, lai izmantotu publiskos līdzekļus. Tātad vispirms pirmais mērķis ir uzlabot tautsaimniecības situāciju, un pēc tam jau uzņēmēji darbības apstākļu uzlabošana. Jā, jā, mums daudz saka, uh, Nē, nē, mums vajag tur miksētu finansējumu un uh, Un tad katrs eh, pastāv uz to, ka vajag eh, katram no sava maciņa visu naudu izdod, bet mēs redzam, ka šeit esam pieņēmuši pareizo lēmumu, ka uh, tieši tā arī ir jāstrādā, lai nodrošinātu darba vietu, uh, veidošanu. Un uh, tas ir tas, kas mums pietrūks. Un šogad mums tiek plāno 3,5%, un tas virzītos arī tālāk. Un svarīgi, ka tas notiek tajās valstīs, kurām tas ir vissvarīgāk. Šī ir pareizā filozofija apvienot eh, šos te fondus un uh, CEF uh, instrumentu. Paldies. Man pašai ir divi tādi mazi jautājumi. Vispirmām kārtām. Uh, atsaucoties uz mūsu sarunu, ko risinājām šeit pirms brīža, saistībā ar Brexit. Kā, kā tas ietekmēs CEF finansējumu, jūs kopējo naudas katlu, kā, ciet, kā, kā mainīsies finansēto projektu apjoms un otram kārtām? vai valsts, kas ir iesaistījusies projektu īstenošanā, vai šādā valstī mainoties eh, valdībai, eh, pie, pie varas nākot citiem politiskiem spēkiem, vai eh, ir iespējams pagriezt laika rātu atpakaļ, vai ir iespējams pārdomāt un atgriezties pie kādiem projektiem, kuriem ir savulaik pasakīts nē. Kā, kā, kā, kā, kā tas notiek? Ceru, ka atbildēsiet arī uz šiem maniem jautājumiem. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies kolēģi par šiem jautājumiem. Uh, Daudzi jautājumi skāra tieši kohēzijas valstis, kohēzijas budžetu, un, un šis budžets, kas ieplūda mūsu finanšu instrumentā, joprojām tiek piešķirts, un to ir iespējams piešķirt tikai un vienīgi kohēzijas valstīm, un to šādu vienošanos apstiprināja Eiropas, Eiropas parlaments savulaik, ka tiek sludināti trīs gadu garumā trīs uh, Uh, konkursi, piedāvāt iespēju valstīm uh, apgūt uh, katrai savu um, aploksni. Un Polijai tad ir iespēja attiecīgi pieteikt vairāk projektu par lielāku kopējo vērtību, ņemot vērā to, ka tā ir kohēzijas valsts. Un Polija šo iespēju ir maksimālā mērā izmantojusi, pieteikusi konkursam projektus par pat vēl lielāku summu ja nu gadījumā kāds atkristu. Un mēs lēšam, ka tas ir tāpēc, ka uh, uh, uh, ir, ir, ir, ir, ir uh, cilvēki uz vietām pamodušies, attapušies, ka naudas nav nemaz tik daudz, ka uz izķeršanu ir tie finanšu līdzekļi, kas vēl ir atlikuši kopējā CEF uh, katlā. Uh, Uh, ka nauda, ka daži citi nespēja izmantot savas nacionālās aploksnes, 70 uh, miljoni no 11,3 miljārdiem uh, netika izmantot pēc pēdējās statistikas, tā kā tas ir mazāk kā 1%, 0,0, cik tur, cik tur. Tā kā nav daudz, nav daudz, bet tomēr. Nu, tā ir tāda uh, statistiska kļūda, principā, gandrīz vai. Uh, bet tomēr tie ir 70 miljoni. Uh, un mēs tos piešķīrām atbilstoši mūsu pašu CEF principiem, tātad lēmām par šo līdzekļu piešķiršanu ES projektiem, pārobežu projektiem, uh, kur tie jau šākātā uh, bija piešķirti. Nu, piemēram, Rail Baltica, šis dzelzceļa savienojums līdzīgs savienojums mazākā mērogā tiek īstenots uh, Uh, uz, uz divu citu centrāla Eiropas uh, valstu uh, robežas, un, un, un, un čušs arī šo, šo miljonu vairs nebija, tie jau bija piešķirti un, un, un pārskaitīti. Un līdz ar to, ar šo aploksņu apgūšanu mums sekmējas ļoti labi. Uh, Eh, un secinājums ir tāds, ka eh, piešpricējot nedaudz eh, tādas veselīgas konkurences, ir iespējams ātri vien panākt to, ka ļoti raiti tiek pieteikti konkursi par, par attiecīgām, attiecīgām kopējām vērtībām un līdzekļi tiek apgūti pilnā mērā. Un kā Kūna kungs jau atzina, projekti tiek vērtēti pēc to strateģiskās nozīmības, uh, kas komplementē kopējiem Eiropas strateģiskiem mērķiem šajā jomā, un pārobežu dzelzceļa savienojumi ir šāds strateģisks mērķis. Digi reģio kolēģi cieši sadarbojas, piemēram, Rail Baltica gadījumā, kur ir arī tātad lokāla nacionāla mēroga projekti. Uh, kas attiecīgi tiek, tiek, tiek finansēti līdzās šim lielajam savienojumam Rail Baltica. Un tad pavisam īsi atbildēšu uz pārējiem jautājumiem, arī priekšstādātājs uzdotajiem jautājumiem. Krāmerkungs uzdev ļoti konkrētu jautājumu mm, par šo vienu konkrēto gadījumu mm, Eh, tik tiešām eh, pirmo reizi projekts šai, šai teritorijā eh, tika pieteikts. Nu, ir, ir, ir sākotnējās neskaidrības esam noskaidrojuši, kas tur notiek Vācijas federālajās zemēs, kas teicās īstenot šo projektu. Mm, tagad ir skaidrs, mm, kas tur īsti ir noticis. Un tālāk par investīcijām autoceļu tīklā. Autoceļus mēs uh, atbalstām ļoti minimāli, eh, IT eh, infrastruktūru atbalstām, pārobežu savienojumus, eh, iekšējus autoceļa posmus mēs nefinansējam principā. Tas notiek caur FC. Un tālāk jautājums. Jā, FC projekts, projekti paredz to, ka pro, īstenotie infrastruktūras projekti atpelna paši sevi. Un, nu, priekšstādā jūsu jautājumi par Brexit, par iespējama cita politiskā spēka nākšanu pie varas. Nu, šobrīd uh, izskatās, ka vilciens ir uzsācis savu kustību, Brexit uh, šis vilciens iet uz priekšu, uh, nekāda radikāla kursa maiņa nav, nav paredzama. Uh, Mm, mūsu līdzinājā sadarbība ar apvienoto karalisti ir bijusi ļoti sekmīga. 70, tātad 70 miljonu vērtībā tika īstenot projekta apvienotajā karalistē pagājušajā gadā. Nu, neko nevar teikt par, par to, ko tur politiķi norunā savā starpā un kādas politiskas pārmaiņas var, var piemeklēt apvienoto karalisti. Tas, protams, var notikt, tas notiek visās valstīs, visur. Uh, Uh, bet nu, um, uzņemtas saistības ir uzņemtas uh, saistības mm, arī uh, jaunam, pilnīgi pretējas pārliecības politiskam spēkam ir jārespektē viņu priekšteču uzņemtās saistības un doties solījumi. Uh, Nu, ja runājam par to, ka mūsu budžetā palikta pāri neapgūta nauda, nu tad, tad mēs to pārdalīsim, mēs neļaujam naudai vienkārši tā mētāties mūsu kontos, mūsu seifos neliederīgi. Mēs vienkārši sludinām jaunus konkursus, cik nu tās naudas ir, tik ir. Un vēl viens jautājums, ko uzdeva Landa Kampakungs, uz to došies pēc atbildēt kolēģim Andriasam Bošam. Uh, kurš ir eh, NEA eh, nodaļas vadītājs, būs kompetentāks atbildēt uz eh, šo jautājumu. Jā, jā, jā, par, par, un vēl jautājumu aizmirsāt atbildēt par, par Čehijas autoceļiem. Mēģināšu atbildēt Skrāmerkungu Vandekampa jautājumiem. Es esmu no Enējā un pāraugu projektu īstenošanu visā CEP sektorā. Gan e, enerģētikas, gan transporta, gan IT projektus. Un mēs ļoti cieši tos uzraugam no finanšu viedokļa. Runājot par e, maksāšanas ciklu, lai nekļūtu pārāk tehniski, gribētu apliecināt, ka mēs Eh, pārvaldām budžetu ļoti stingri. Mums ir ikgadēja um, saistību maksājumu plāns, kas ir saskaņā ar projekta vajadzībām un skatoties uz maksājumiem, mums ir pirmā uh, avansēšana, tad otrā, ņemot vērā projektu un to, ko projektam vajag, un tad galīgais uh, maksājums uh, pēc pabeigšanas. Tātad mēs uh, esam uh, izvēlējušies pieeja, kas nodrošina pietiekamu naudas plūsmu, lai projekts varētu turpināties. No otras puses, mēs, protams, nevarētu, nevēlamies, lai nauda kaut kur aizplūst. Tā kā nedodam uzreiz visu, uh, bet, nu, tieši tik, cik ir nepieciešams, un uh, pārvaldām budžetu kopā ar saņēmējiem. Atbildot Krāmer kungam par vīdas ietek, ietekmes uz vidi e, novērtējumu izvēli, e, tātad e, atlases procesā DJ Environment pilnībā iesaistās un pārbauda atbilstību ES vīdas likumdošanai. Ja mēs to neesam atlases brīdī panākuši, tad nosacījuma attiecībā uz vīdi, attiecī, tas saistīts ar citu arī ar grantu piešķiršanu, uh, Eh, kamēr eh, di, mēs gaidām, kamēr DG eh, environment apliecinās, kas ir droši. Un tad mēs atkal pārbaudam attiecīgos pieturs punktus vai atskaits punktus ar DG environment, un ticiet man, viņi tiešām pievērš uzmanību tam, kā tiek uh, realizēts ietekmes uz vidu novērtējums un ieteicamās procedūras no vidas viedokļa. Paldies! Nu, lūk, Ah, kolēģi, liels ah, paldies ah, mūsu cienījumiem viesiem, DigiMu pārstāvim par to, ka atradāt laiku šai vēlajā pēcpusdienā būt mūsu vidū. Mēs savukārt esam pabeiguši mūsu šīs dienas darbus. 31. augusts pulksten deviņos no rīta ir tā reize, kad tiekamies pēc vasaras brīvdienām. Un, nu, pa vidu vēl, protams, mūsu nākamās nedēļas izbraukuma tikšanās uh, Zviedrijā. Visiem citiem novēlu patīkāmu vasaras atvaļinājumu. Priekšsētāji saka paldies tulkiem uh, par viņu profesionālo izpalīdzēšanu un novēlu arī tulkiem uh, patīkāmas uh, brīvdienas atpūšaties un, un, un cerams atgriezīsties eh, ierindā atpūtušies un, un, un gatavi turpināt.